Uh, good morning, colleagues. Um... Labrīt, godātie kolēģi! Es uh, ļāvu jums vēl ieņemt vietas, un es ļāvu vairāk deputātiem ierasties, bet es visiem novēlu jums ārkārtīgi veiksmīgu rītu, ceturtdienas rītu. Un uh, es vēlētos sveikt arī Kalnietes kundzi, kur ir mūsu pirmā ziņojuma referente. Es ceru, ka jūsu ēnu referenti ieradīsies pēc pavisam īsa brīža, bet vispirms vēlētos nākt klajā ar pāris paziņojumiem. Varbūt, ka mazliet vēlāk es tos pateikšu. Man ir vairāki aspekti, ko es vēlētos jums paziņot pēc koordinatoru sēdes. Tāpēc, godātie deputāti, varbūt eh, ķersimies klāt darba kārtībai un dosim vārdu Kalnienes kundzi par gāzes piegādes drošības atzinumu projektu. Un pēc tam es došu vārdu ēnu referentiem, kur ir ieradušies šeit. Bet eh, Tranta Filitis kungs ir šeit kā ēnu referents, un pēc tam Gebhards kundze, un pēc tam ieradīsies vēl citi. Sivičs kungs arī ir šeit. Ā, Sivičs kungs, jūs nesat nolicis sev priekšā vārda lapiņu, tāpēc es jūs neatpazinu. Atvainojos, ka es jūs neatpazinu. Tātad, Sivičs kungs, jūs esat šeit. Vēl bez tam mums ir arī Vinoā kungs, kas ir gāzes piegādes drošības atbildīgais no komisijas. Un vēl bez tam mums ir arī gāzes piegādes drošības politikas pārstāvs. Nē, viņš nav ieradies šeit krata galvu. Un, ja padomi šeit ir pārstāvēta, tad, protams, es sveicu arī padomas pārstāvu. Tātad, Kalniens kundze, man ir tas gods jums dot vārdu par gāzes piegādes drošības atzinumu lūdzu. Mr. President, thank you very much. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos varbūt uh, koncentrēties uz četriem galvenajiem punktiem. Vispirms par dabas gāzes piegādes uzģ uzņēmumiem. Šīs regulas uh, nolūks ir uh, atrunāt gāzes piegādes drošību trīs līmeņos. Pirmais ir uh, tirgus, otrais ir e, dalība valsts un trešais ir kopiena. Mēs jau esam runājuši gan ar ēnu referentiem, gan ar citām iesaistītajām pusēm, un esam nolēmuši, ka šie trīs līmeņi, šis princips par trīs līmeņiem, nav bijis pietiekami uzsvērts šajā regulā. Līdz ar to būtu labi e, sadalīt gāzes piegādes uzņēmumu atbildību gāzes piegādes krīzes novēršanā. Otrkārt, es esmu izskatījusi jautājumu par aizsargātajiem klientiem. Mūsu priekšlikums būtu sekotāts, sekojuši, ka aizsargātie patērētāji būtu visi, kuriem varētu tikt nodrošināta aizsargātā patērētāja statusa joma. Vēl bez tam ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizsargātie patērētāji būtu pilnīgi vienādi definēti visās dalību valstīs. Pretējā gadījumā dažādi standarti dažādās dalību valstīs var kļūt par šķērsli reģionālā sadarbībā, un tas var arī traucēt solidaritātes principu īstenošanu vietējā un citos līmeņos. Vēl bez tam vēlētos uzsvērt prioritātes un dažādu tirgus mehānismu prioritāro jomu. Pat krīzes situācijā ārpus tirgus pasākumi, tā kā piemēram gāzes eh, uzkrāšana, eh, kurināmā aizstāšana un piespiedu kārtā un ārkārtas pasākumi ir nepieciešami, bet šie pasākumi ir nepieciešami tikai ārkārtas situācijās, tikai tad, ja tirgus pasākumi ir izsmelti un vairs nav pieejami. Un visbeidzot, mums ir nepieciešama caurskatāmība un informācijas apmaiņa. Mani kolēģi un es atbalstam komisijas pasākums par informācijas apmaiņas veicināšanu, kā arī uzraudzības un atskaišu mehānismu pilnveidošanu. Ko mums vajadzētu darīt nākotnē? Kamēr mēs eh, sagatavosim atzinumu pieņemšanu komitejas sēdē decembrī, es vēlētos sīkākus paskaidrojumus vairākās, vairākos aspektos. Esmu runājusi arī ar ēnu referentiem un vēlētos sadarboties ar viņiem galvenokārt par patērētāju tiesībām. Mēs esam pārliecināti, ka pašreizējais priekšlikums un piektajā grozījumā mums ir nepieciešams tālāks paskaidrojums. Vēlreiz atgriezīsimies pie aizsargātajiem patērētājiem. Ir ārkārtīgi plaša interpretācija, tātad ir definīcija par aizsargātajiem patērētājiem, taču to varētu, vajadzētu padarīt elastīgāku. Un visbeidzot par informācijas apmaiņu. Dalību valsts joprojām ne labprāt informē komisiju par starptautiskajiem līgumiem, jo dažādi uzņēmumi neusticas komisijas sniegtajiem pakalpojumiem. Varbūt, ka to varētu uh, padarīt labāku, apkopojot informāciju dalību valstu līmenī un tad dalību valsts informāciju nosūtīt komisijai. Un visbeidzot, <clears throat> mēs uh, vēlamies arī trešās iekšējās energo pakotnes eh, jautājumus izskatīt. Mēs eh, um, atbalstam to, ka Eiropa padome pagājušajā nedēļā uzaicināja visas ieinteresētās puses izstrādāt pasākums gāzes no piegādes drošībai. Un mēs uzskatām, ka regulai vajadzētu tikt pieņemtai pēc iespējas ātrāk. Strādājot pie šā priekš, dokumenta priekšlikuma, es tikos gan ar komisijas pārstāvjiem, gan ar visiem ēnu referentiem, un viņu domas un idejas ir iekļautas šajā atzinumā. Es esmu diplomāte bijusi jau iepriekš, un es uzskatu, ka arī ārlietu komitejai vajadzētu teikt savu vārdu šās regulas sagatavošanas procesā. Tā kā mums ir ārkārtīgi strikti laika termiņi, tad es ierobežoja grozījumu skaitu, un es uzmanību vērsu tikai uz tiem aspektiem, kas tiešā veidā attiecās uz mūsu komitejas atbildības mandātu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pulkstens 12.00 11. novembrī, un es uzaicinātu visus eh, ēnu referentus 11. novembrī pulkstens 9 lai mēs apkopotu visus mūsu pierakstus un mēģinātu procesu padarīt gl gludāku. Lūdzu, ēnu referenti, ja jūs nevariet piedalīties šajā sēdē, tad es vēlētos, lai jūs atsūtiet savu pārstāvi. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šā atzinuma sagatavošanā, kā arī visiem darbiniekiem. Paldies, Kalniec kundzei! Paldies par šo pirmo ziņojumu, Šajā komitejā es domāju, ka jūs ļoti labi esat nodemonstrējis savu izpratni šajā jautājumā un iesaistību. Šis ir mūsu komitejas atzinums, un uh, ir ļoti labi, ka jūs esat vērsus galvenu uzmanību uz tiem jautājumiem, kas tik tiešām ir mūsu komitejā vissvarīgākie. Tā ir patērētā aizsardzības jautājuma un piegādes drošības, jo tie mums ir vissvarīgākie šajā ziņojumā. Tā ka tiešām liels paldies! Uh, Siviča kungs ēnu referents, eh, Tranta Filidis kungs ir pieteikšies runāt, vai vēl kāds kolēģis gribētu izteikties? Šmita kungs, Gebhards kundz, Siviča kungam vārds. <clears throat> E, Paldies! Vēlos turpināt. Un to, ko teica Kalnietis kundze, vēlos teikt, ka mums bija personiskas sarunas ar viņu un ar uh, speciālistiem, un viņi ir sagatavojuši ļoti labu atzinumu. Šeit uh, mums bija arī iespēja runāt ar interesētām pusēm, ar patērētāju aiz, tiesību aizstāvjiem, kā arī ar gāzes piegādes uzņēmumiem. Tiešām bija ļoti intensīvs darbs, kas ir ieguldīts šeit. Vēlos teikt, ka mums bija ļoti labi kontakti arī ar komisijas pārstāvjiem. Un šobrīd kad esam sagatavojuši šo atzinumu, kad gatavojam to, nāk ar vienu jaunu atzinumi, ar vienu jaunu informāciju, un uh, varam arī redzēt, ka mums ir arī atšķirīgi viedokļi. Mēlos teikt un komentēt to, ko teica referents kundze. Tad, kad pirmo reizi notika diskusijas par šo jautājumu, tad mēs dzirdējam šeit, deputātu vidū, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un te ir divi elementi, kāpēc tas ir svarīgi. Tas ir tādēļ, ka gāzes piegāde ir kļuvusi arvien svarīgāk, jo pieaug, pieaudzis arī patēriņš. Bet no otras puses ir otrais aspekts, ka dažreiz trūkst regulā, regulāras gāzes piegādes, un bieži vien valsts izmanto gāzes piegādes kā politisko ieroci. Tātad no vienas puses ir šie ražotāji, kuri var izmantot to kā instrumentu. Bet tad ir vēl viens aspekts, tas ir jauns aspekts, ir gripas epidēmija. Tātad visi šie elementi sanāk kopā un iekļaujas mūsu diskusijā. Un tad runāšu konkrēti par referentes teikto. Man ir komentāri par diviem grozījumiem, par kuriem referente runāja. Un es domāju, ka pie šiem grozījumiem mums ir nepieciešams strādāt. Trešais grozījums, kur ir runāts, ka ir nepieciešams daudz pareizāk precizēt, ko nozīmē aizsargāts patērētājs. Jā, virziens ir pareizs, bet man šķiet, ka ir daži grozījumi, kas būtu vēl jāprecizē. Manuprāt, būtu tiešām jāpanāk galīgais risinājums, manuprāt, šobrīd nav tas labākais, jo ir nepieciešams pateikt jau pašā definīcijā, ka mēs esam interesēti aizsargāt šos aizsargātos patērētājus. Par piekto grozījumu referente šajā grozījumā saka par informēšanu, par informācijas sniegšanu, par cenām Nu, manuprāt, jā, tur ir runāts par standartiem. Man šķiet, ka tiešām virziens nav slikts, bet vajag precīzāk. Tad ir vēl dažas lietas, kas nāk no grozījumiem. Ja mēs nepanāksim kompromisa grozījumus, tad tiešām, nu, es saskatu potenciālas problēmas. Runāšu tagad par desmito pantu pirmo punktu, kur ir definīcija attiecībā uz apdraudējuma līmeni - emergency. Komisijas priekšlikumā ir teikts, ka, ka ir nepieciešams, lai ārkārtas stāvoklis būtu vairāk nekā vienā valstī, taču Manuprāt, būtu pareizi paredzēt arī iespēju, ka šis ārkārtas stāvoklis arī tikai vienā valstī. Jo es tiešām varu iztēloties situāciju, ka tikai viena valsts jūtas oficiāli apdraudēta, un tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešams partneru atbalsts. Tas bija pirmais aspekts no manas puses. Vēl viens aspekts ir saistīts ar 7. pantu, 5. punktu. 7.5. Tur ir runāts par cenām. Un šeit es skatos, ka mums ir viedokļa atšķirības, jo es, protams, ticu, ka tirgumi jāļauj darboties, un būtu pareizi ļaut darboties tirgu spēkiem tik tālu, cik tas ir iespējams. Taču šajā 7. pantā, 5. punktā, manuprāt, vajag šādu formulējumu. Pēc vārdiem, ko, ko piedāvāja komisija, pēc vārdiem commodity,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 pārāk daudz par to runāt. Tā bija mūsu doma, mana doma. Tad ir vēl viens grozījums. Piektajā pantā, piektais pants, D punkts, 5D. Vajag rakstīt šādi. 5. Uh, eh, paragraph 1.d. Information of relevant public service obligation and customers protection such as are defined in Article 3 of Directive 2009-73 EC, including measures of the member state protecting uh, e, consumers e, from excessive price increase. E, to są e, trzy ważne dla nas. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi manai politiskajai grupai, jo tas attiecās uz patērētāju interesēm, uz ģimenes, uz mājasēmniecības interesēm, jo viņi ir tie, kas, kas tiešām arī domā par to, vai būs gāze vai nebūs gāze, tāpēc arī viņi ir jāaizsargā. Uh, tad, manuprāt, ir nepieciešams arī citi grozījumi. Nu, piemēram, kad mēs runājam pār ievadpantiem, tur mēs lietojam tādu maģisku vārdu Soli - solidaritāte. Bieži vien solidaritāti mēs nelabprāt izrunājam. Bet, manuprāt, tieši tādā gadījumā, kad ir problēmas ar gāzes piegādi, ir nepieciešams izrādīt solidaritāti, jo gal galā ir jārisina persona individuāls problēmas, un mēs gribam aizsargāt šīs personas. Es ar lielu cieņu izturos pret te, referentas teikto par 11. Eh, novembra tikšanos. Manuprāt, ir, tas notika šī tikšanās ir tikai pēc septiņām dienām. Es, protams, labprāt piedalīšos. Un varēšu arī paust savas politiskās grupas sociālistu demokrātu viedokli. Paldies! Um, indeed, uh... Paldies par uh, jūsu viedokli, Sivičkungs. Es domāju, ka jums jāprūpējas, lai jūs iesniegt savus grozījumus Kalnietes kundze iekļaušanai viņas ziņojumā. Mēs esam piefiksējuši to, ko jūs nolasījāt, bet lūdzu iesniedziet viņus attiecīgā uh, redakcijā. Trantē Fidlidis kungs. Paldies! Paldies referentei par ieguldīto darbu. Un paldies, protams, arī par to, ka viņa ar ēnu referentiem ir tik veiksmīgi strādājusi. Man bija tā izdevība tikties ar Kalnietes kundzi, un mēs varējām pastāstīt par savas politiskās grupas viedokli, un varu teikt, ka dalība valstis. Dalību valstīm ir jābūt iespējas, iespēja izmantot savus enerģijas avotus un vajadzības gadījumā, protams, palīdzēt arī citām valstīm. Un kā jau tika pateikts, ir ārkārtas situācija, tad ir pareizi skaidri definēt, ka ir šī ārkārtas situācija, ka ir tāda krīze, kad ir nepieciešams rīkoties izšķiroši. Mums ir jāaizsargā iekšējais tirgus, it īpaši, ja mēs runājam uh, par mūsu patērētājiem, un man šķiet, ka tas nebija pateikts pietiekam precīzi. Tātad ir jārunā par iekšējā tirgus efektīvu, precīzu funkcionēšanu. Šajā regulā atsevišķos aspektos ir salikt nepreiz akcenti par kontrolas trūkumiem. Bet īpaši, ja rodas kāda enerģētikas krīze, tad kontrola ir ārkārtīgi vajadzīga. Un no kontrols nevar atteikties nevienā posmā. Referenta šeit runā par patērētāju aizsardzību no vienas puses, bet te pašā laikā viņi neko nesaka par cenu kontroli. Un par liberalizācijas kropļošanu arī netiek runāts šajā dokumentā. Tad vēl viena lieta, ka tiek runāts par dabas gāzi kā energo, enerģijas avotu. Un tad ir minētas kategorijas dabas gāze, dabas gāze tiek piegādāta, in, un tiek runāts par piegādātājiem, bet man šķiet, ka patērētāji intereses netiek pietiekami aizsargātas. Un tad es labprāt, protams, iesniegšu oficiāls grozījums par tiem pašiem punktiem, par kuriem es tikko runāju. Uh, Paldies! Un tagad pārējie runātāji uh, - Šmita kungs, Gebhārds kundze, uh, Tačeškovski kungs un Roitovs kundze. Šmita kungs vispirms. Chair, uh... Paldies, priekšsēdētāji! Es neesmu ēnu referents Bet eh, tas bija Manders kungs, man liekas, bet eh, vakar man šis pienākums tika, tā teikt, nodots. Bet jūs man varat saukt, jā, par ēnu referentu, jā, bet, zināmā mērā, tāpēc arī atturējos no debatēm sākotnēji. Eh, arī Bielankungs šeit ir ar ēnu referentu klāt. Iespējams, ka arī jūs gribētu pievienoties šim runātāju sarakstam. Labi. Labi, saka Šmita kungs, es turpināšu, jā. Katru reizi, kad es lasu kādu dokumentu par uh, dabas gāzi un gāzes piegādi, domāju, ka jāapsver citi resursi, alternatīvi energoresursi. Domāju, ka mums vajadzētu arī pieminēt gāzes cauruļvadus, eh, ziemeļu cauruļvadu, dienvidu uh, cauruļvadu. Es īpaši esmu iesaistījies uh, Nord Stream jautājumā Baltijas jūrā, un uh, Manuprāt, tas ir problemātisks jautājums, ir īpaši saistībā ar Nord Stream, jo uh, tas ir saistīts ar gāzi, CO2 iz, uh, emisijām un uh, Krievijas jautājums tur paceļas. Domāju, ka šeit vajadzētu minēt alternatīvos energoresursus, jo uh, ar gāzi, ar dabas gāzi nepietiks. Un mums vienmēr būs šis politiskais spiediens. Neskatoties uz to, pat ja mēs iekļausim kādus grozījumus un teiksim, ka nepieciešama lielāka solidaritāte, protams, es neesmu pret šo viedokli un nostādījumu, bet es domāju, ka mums vajadzētu paplašināt šo skatījumu arī mūsu uh, komitejā. Jo, kā jau es teicu, mums ir jāpauž tāds reāls patērētājs skatījums, perspektīva. Tas ir tāpat kā kāds jau bija izteicies uh, par Nord Stream. Es katru reizi ceru, kad es šo vārdu dzirdu, šo Nord Stream, es ceru, ka tas nekad neīstenosies un šis projekts uh, netiks realizēts, jo tas būs slikti visādā ziņā. Un es domāju, ka tas ir ne tikai Krievijas un Vācijas jautājums, bet tas ir viss Eiropas Savienības jautājums. Paldies par jūsu tādu kaislīgo izteikumu un paldies arī par uh, citējumu latīņu valodā. Uh, so Bielan kungs arī ir šeit klāt. Jūs arī esat ēna referents, vai jūs gribējāt kaut ko teikt? Gebhards kundze nākošā. Un Manders kungs arī tomēr ir klāt. Labi, Gebhards kundze pirmā. Un pēc tam Manders kungs. Tātad Gebhards kundze. Paldies! Man ļoti patīk jūsu brita humors. Un man ļoti patīkam šeit tā. Uh, uzturēties un dzirdēt jūsu jokus. Vēlos pateikties Kalnietes kundzei par to darbu, ko viņa ir ieguldījusi. Vēlos pateikties arī Mārekam Sīvečam, kas ir ēnu referents, un es arī vēlos atbalstīt to, ko viņš teica. Manuprāt, ir tiešām ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šajā komitejā, kas ir atbildīga nevis tikai par iekšējo tirgu, bet arī par patērētāju aizsardzību, lai mēs neaizmirstu par tiem patērētājiem. Uh, Patērētāja aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, it īpaši tad, kad mēs runājam par energo apgādi, par energo drošību, jo daudzās jomās tieši cilvēkiem, kas atrodas ne īpaši izdevīgā sociālajā situācijā, viņiem enerģija ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc ir svarīgi izstrādāt tādu dokumentu, kas aizsargā viņus. Sīveča kunga grozījumi mums šķiet ir ļoti pareizi. Un Lūdzu, neuztraucieties, mēs iesniegsim visus grozījumus oficiālajā laikā, un Kalnietis kundze varēs ar šiem grozījumu priekšlikumiem strādāt. Man ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt to, lai gāzes piegādes drošības jomā, tieši tāpat kā citās jomās, būt, tiktu runāts arī par šo sociālo vajadzīgo pakāpojumu, ka ir svarīgi skaidri pateikt, ka valsts nodrošina visām personām atbilstošs pakalpojums arī tādos gadījumos, ja piegādātāji nav pārāk uzticami. Un tāpēc es atbalstu to, ko teica Sīveča kungs. Tad, kad mēs definējam aizsargāto, aizsargājamo patērētāju, mēs nevaram, diemžēl, sekot jūsu priekšlikumam, jo tur ir tā vispārīgi runāts par visiem patērētājiem. Manuprāt, būtu pareizi īpaši precīzi uzsvērt, ka ir personas, kurām ir nepieciešama īpaša aizsardzība, tāpēc, ka ir nelabvēlīga situācija. Varbūt viņi ir invalīdi, varbūt viņi ir uh, sociāli nelabvēlīgi. Un ir tādas personas, kurām tik tiešām ir nepieciešama papildu palīdzība un atbalsts tieši energodrošības jomā. Mums ir ļoti svarīgi to uzsvert. Es arī brīnos par jūsu grozījumu numur viens. Līdzīgi Sīveča kungam. Jo tur ir runāts, ka ja rodas problēmas, it īpaši privātiem, patērētājiem vai arī aizsargātiem patērētājiem, kā skolas un skolas, un slimnīcas, tad šeit iejaucas Eiropas komisija, un šeit Eiropas komisija nāk klājā ar priekšlikumu, ar ļoti konkrētu priekšlikumu, un jūsu variants ir vienkārši protected consumers, aizsargātie patērētāji. Sanāk tā, ka nu jau šī doma par skolām un slimnīcām netiek atbalstīta, tad jūsu grozījums atņem šo īpašu aizsardzību. Man šeit ir grūti piekrist. Tāpēc arī lūdzu varbūt pamatojiet varbūt jūs varēsiet pamatot un mēs varēsim jūs atbalstīt, bet vismaz tā, kā es šobrīd to redzu, nav atbalstams. Paldies! Much, Paldies, Gebhards kundzei! Tagad uh, Českovskij kungs, pēc tam Manders kungs, kurš runās Alda grupas vārdā, un pēc tam Roitovs kundze. Vai vēl kāds? Traskovskij kungam vārds. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Eh, šķiet, ka Lisabonas līgums eh, ir ratificēts, un eh, šķiet, ka tas sāksies spēkā kaut kad turpmākajās dienās. Kad mēs par to runājam Polijā un arī citās dalībvalstīs, mēs uzsveram to, ka solidaritāte energo jomā ir jāiekļauj šajā līgumā un tā tālāk un tā tālāk, un tieši tāpēc es piekrītu Sīvietas kungam, ka šim vārdam vajadzētu parādīties atzinumā gan sākumā, ievada daļā, gan arī tālāk turpmākajā teksta pamatdaļā, jo mēs tik tiešām gribam atsaukties uz šo jauno tekstu redakciju, kas ir Lisabonas līgumā, un atzinumā vajadzētu arī to atspoguļot eh, Lisabonas līguma eh, gaismā. Tāpēc es pilnībā atbalstu to, lai solidaritātes eh, jēdziens tiktu iekļauts šajā atzinumā. Otrām kārtām. Vairāk kolēģi teica, ka AFET komitejas atzinums ir nepieciešams, jo, protams, ka šis eh, tiesību akts ietekmē ārējo politiku. Un tāpat arī Šmita kungs runāja par virkni jautājumu par dažādiem caurvadiem. Arī to varbūt varētu iekļaut šajā atzinumā, jo tas nav mūsu darbs runāt par ārējiem apstākļiem, par cauruļvadiem un tā tālāk, jo mēs esam iekšējā tirgus uh, un patērētāja aizsardzības komiteja, un tas vairāk ir ārlietu jautājums, un būtu labi, ja AFEC varētu izvērtēt eh, šo dokumentu tādā griezumā. Trešais punkts no manas puses. Es uzskatu, ka Kalnietes kundze ir veikusi ļoti labu darbu, bet tāpat laikā man ir grūti izprast eh, šo pirmo grozījumu, un te es piekrītu tam, ko teica Gebhards kundze un eh, Sivietas kungs. Uh, Es vienkārši gribētu dzirdēt skaidrojumu, kāpēc šāds grozījums ir ticis iesniegts, jo varbūt, ka tam ir zināms pamatojums, bet es uh, par to nezinu. Un visbeidzot, vēl viena svarīga lieta. Par informācijas apmaiņu. It īpaši Runājot par šo prasību, dalībvalstīm iesniegt komisijai visus uh, nolīgumus ar trešajām valstīm, kas var ietekmēt uh, gāzes uh, infrastruktūru un apgādi. Un tāpat arī prasību dalībvalstīm uh, informēt to, cik lielā mērā tās atbilst uh, tiesību aktiem energoapgādes jomā. Vai mums šeit nevajadzētu censties uh, stiprināt tekstu redakciju? Jo, ja mēs runājam par uh, gāzes infrastruktūras attīstību un ietekmi uz to, kurš gal galā var spriest un izvērtēt, kuram nolīgumam ir kāda ietekme. Es baidos, ka dalība valstis varbūt nebrīdinās, neziņos komisijai un pēc tam teiks, ka šim nolīgumam konkrēti nav nekāda nopietna ietekmes gāzes infrastruktūra, un tāpat tās arī par atbilstības eh, izvērtēšanu, atbilstību iekšējiem tirgum, iekšējā tirgus tiesību aktiem. Varbūt šeit tekstu redakciju vajadzētu padarīt tādu obligātāku. Es, protams, esmu atvērts diskusijām, bet varbūt mums, kā es teicu, vajadzētu izmantot eh, tādus eh, plašākus eh, vārdu skaidrojumus, un šai sakarībā varbūt arī es iesniegšu grozījumu. Tātad pārējie trīs komentāri vienkārši bija vērsti uz to, lai atbalstītu iepriekš teikto, un pēdējais par teksta redakciju, kā es teicu. Man vajadzētu, vajadzētu padarīt obligātāku šo teksta redakciju. Paldies! par šiem ļoti uh, svarīgiem punktiem. Mandes kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribu pateikties savai kolēģei Kalnietes kundzei par veikto darbu. Mums jau bija dažas tikšanās par šo jautājumu. Mēs šeit runājam par regulu, un es uh, domāju, varbūt, ka šī regula stāsies spēkā agrāk nekā gāzes uh, regula jo ļoti daudz dalību valstis eh, gāzes direktīvas atvainojas, jo vairākas valsts neko tās sakarībā nav darījušas, jo šī gāzes direktīva, ko mēs eh, eh, pieņēmām, saistās ar šo regulu. Public, uh, uh, the, the... Tad būtu ļoti svarīgi saskaņot šo spēkā stāšanos. Es gribētu teikt sekojošo. Es nedaudz nepiekrīt savam kolēģim Ola Šmitam par Nord Stream. Tas ir ļoti būtisks cauruļvats, bet es piekrītu, ka jā, tas ir Eiropas Savienības jautājums un nevis Krievijas un Vācijas attiecību jautājums. Un uh, varbūt, ka šai regulārī kaut ko vajadzētu par to minēt. Es arī domāju, ka es iesniegšu dažus grozījumus par Eiropas pārvades sistēmu operātoru ENSO, ITRE komitejā un arī šajā komitejā pagājušajā gadā mēs jau runājām par to, ka Eiropā ir uh, nepieciešams integrēts gāzes uh, tīkls, ka visām dalību valstīm ir jābūt uh, pievienotām šim tīklam, tā lai varētu nodrošināt gāzes piegādes drošību, nepārtrauktību. Mēs uzskatām, ka Katrai valstī jābūt iesaistītai un jānodrošina, lai gāzes eh, piegāda notiktu. Bet tāpat jānodrošina arī iespējas pārvadīt gāzes resursus, un šobrīd dažām dalību valstīm tas ir grūti. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot iespēju organizēt integrētu gāzes eh, pārvades tīklu visā Eiropā, tā lai mums būtu pārobežu starp savienojumi un uh, mēs gribētu sniegt pārliecību visiem patērētājiem, ka viņiem būs eh, šī gāzes pieeja un ka tā būs droša. Eh, man šajā jomā ir eh, dažas idejas, daži grozījumi. Principā tas ir tas, ko mēs jau apstiprinājām gāzes direktīvas sakarībā pagājušā gadā. Bet, kā jūs zinat, es esmu par regulām, es atbalstu regulas, un šī ir regula, un uh, ja tā ir regula, tad mēs to vieglāk varam īstenot dalību valstīs nekā tāda, ja mēs gaidām uz direktīvas uh, ieviešanu. Varbūt, ka juridiskais dienests varētu mums dot kādu padomu, kādā veidā šis uh, uh kropļojums tādā ziņā, ka gāzes direktīva vēl nav ieviesta, bet tagad mēs runājam par regulu, kuru, protams, es atbalstu. Bet tas ir tāds juridisks skropļojums, neatbilstība. Un mums vajadzētu, es domāju, saņemt atbildi šajā jautājumā. Visādi citādi, es domāju, ka šis priekšlikums būs līdzsvarots un labs, un es ceru, ka arī drīz to varēsim apstiprināt. Paldies! Paldies. Tagad Roitovs kundze un pēc tam Siviča kungs. Jūs vēl gribējāt atgriezties pie kāda punkta. Došu jums īsi vārdu un pēc tam uh, komisijas pārstāvim došu vārdu. Roitovs kundzei vārds. Uh, eh, jā, si myslím také, že zkušenost té plynové krīzes. Paldies, priekšsādātāji. Es arī uzskatu, ka pieredze, ko esam guvuši pagājušajā gadu, ir ārkārtīgi svarīga pieredze. Tā ir jāizmanto pēc iespējas ātrāk, lai pamatotu pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai šī regula stātos spēkā. Es varu atbalstīt Manders kungu tik tālu, ka ir nepieciešams izvairīties no problēmām, kas var rasties attiecībā uz direktīvas piemērošanu, un regula ir daudz labāks instruments. Man ir eh, daži jautājumi. Vispirms, protams, paldies gan referentē, gan arī ēnu referentiem. Paldies par to, ka viņi ir ieguldījuši milzīgu darbu un arī veiksmīgi sadarbojušies. Taču man ir konkrēts jautājums. Protams, mēs šajā regulā uh, kaut ko pieprasam no dalību valstīm, no komisijas un no padomus. Taču, kad mēs nosakam uzdevumus uh, gāzes piegādes uzņēmumiem, tad man ir jautājums, vai šādu pienākumu izvirzīšana vispār ir iespējama, jo man jau šķiet, ka mēs nedrīkstam no viņiem šobrīd neko pieprasīt. Jo vienīgais, ko mēs varam rakstīt, ir tas, lai dalību valstis veicinātu vai dalību valstis panāktu. Bet uzlikt pienākumu gāzes uzņēmumiem es nezinu. Jo. Not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

Princips ir eh, tas, ka mēs piedzīvojām 2009. gada janvārī gāzes krīzi, un šobrīd visiem ir skaidrs, ka iekšējais tirgus ir vienīgais veids, kurā gāzes plūsma uh, Eh, austrumiem uz rietumiem, rietumiem uz austrumiem ir būtiska. Un brīdī, kad gāze ir nonākusi Eiropas Savienības teritorijā, tā ir kļuvusi par Eiropas gāzi, un šai gāzai ir jātiek sadalītai visas Eiropas teritorijā. Tā ir solidaritāte, un tas ir iekšējā tirgus galvenais priekšnosacījums un arī priekšrocība. Patiesībā mums tam trūkst infrastruktūras, tāpēc mums ir nepieciešams izveidot infrastruktūras, tātad, lai mēs varētu nodrošināt gāzes piegādi no austrumiem uz rietumiem šāda gāze nenāca, bet līdz ar to mums ir arī grūtības nodrošināt gāzes piegādi Eiropai no rietumiem uz austrumiem. Tātad regula runā par solidaritāti un arī par to, ka Eiropā ir nepieciešama papildus infrastruktūras tīkli. Uh, Jautājums par to, vai infrastruktūras pilnveidošana veicinās iekšējā tirgus principu īstenošanu. Jāsaka, iekšējais tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, un mēs to nedrīkstam aizmirst, un mēs to nedrīkstam nolikt zemākā prioritāšu vietā kā dalību valstu intereses, jo būs dalību valsts, kuras varbūt solidaritāte neliks pirmajā prioritāšu saraksta vietā. Uh, Runājot par krīzes samazināšanu, tad eh, krīzē cena ir būtisks aspekts. Iespējams, ka mums nevajadzētu uzlikt milzīgas cenas, bet jā, taisnība, ka ja mēs vēlamies nodrošināt piegādes drošību, tad tas maksās mēs eh, situācijā, kad gāzes visiem nepietiek, gāzes cena pieaugs, bet loģiski. Bet, protams, šis cenu pieaugums būs tikai neilgu laika periodu. Un varbūt, ka eh, gada uh, termiņā skatoties gāzes cenu fluktuācijas nebūs milzīgas. Tātad janvārī gāzes pietrūk, tās cena bija lielāka, un ja jums ir jāmaksā vairāk par gāzes piegādi divu nedēļu laikā ziemas vidū, varbūt, ka tas ir akceptējami, jo tādējādi mēs varam nodrošināt visiem gāzes piegādi. Jautājums, vai šis cenas pieaugums ir jāmaksā no nodokļu maksātāju kabatas, vai arī to maksā citi, jautājums vēl ir diskutējams, bet gāzes piegāde ir jānodrošina. Mums ir e, jāmēģina runāt par aizsargātajiem patērētājiem, bet aizsargātie patērētāji principā ir visi. Izņem, tātad visi tie, kuriem nav citas iespējas, jo ir jau tādi, kuri uh, no gāzes var pārslēgties uz citu energopiegādes avotu, bet ir tādi, kur nē. Jo vairāk jūs paplašināsiet aizsargāto patērētāju definīciju, iekļaujot tur mazos un vidējos uzņēmumus, citas iestādes un tā tālāk, jūs palielināsiet gāzes cenu brīdī, kad ir gāzes piegādes pārtraukums. Tātad patiesībā ir tieša, tieša korelācija starp to, cik daudz ir aizsargāto patērētāju un to, cik maksās gāze. Protams, komisija ar interesi gaidīs jūsu iesniegtos grozījumus. Mēs uzskatām, ka grozījumi būs viens no debašu turpmākā pamata. ITRA komitejā mēs arī runāsim par šo jautājumu, bet patiesībā tie, kuri jau šobrīd ir iesniegt un ko mēs šeit dzirdējam, ir ļoti svarīgi šajās diskusijās. Very much indeed, uh... Paldies komisijas pārstāvim Binākungam, un tagad es došu kopsavilkumam vārdu Kalnietes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām es gribētu pateikties visiem kolēģiem par šo ārkārtīgi bagātīgo un aizraujošo debati. Un es domāju, ka mums ir izdevies sadarboties ļoti atklāti un uh, aktīvi ar visiem ēnu referentiem, un tā rezultātā es ceru, mēs izstrādāsim dokumentu, par kuru mēs varēsim balsot decembra sākumā un ko apstiprinās mūsu komiteja. Tie, kas nebija klāt, kad es sniedzu savu prezentāciju, tiem es gribētu vēlreiz atgādināt, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. novembris, pulksten 12. dienā. Un es gribētu aicināt visus uh, ēnu referentus uh, uz sanāksmu, uz tikšanos 11. novembrī, pulksten 9. no rīta, lai mēs varētu salīdzināt savus piezīmes un lai mēs varētu veicināt šī atzinuma tad gludāku pieņemšanu, lai varētu, ja iespējams, izstrādāt uh, kompromisa priekšlikums. Tātad Kāds būtu mūsu virziens uz priekšu? Pirmkārtām, kā jau es teicu savā ievadā, ka attiecībā uz patērētāju tiesībām mēs saprotam, ka pašreizējais priekšlikums iespējams ir tālāk jāizvērš, un es būtu pateicīgi visiem ēnu referentiem, ja tie ar mani kopā strādātu un lai mēs to arī varētu izdarīt. Otrām kārtām aizsargāt to patērētāju definīciju. Tas ir viens no jautājumiem, kas te tika visvairāk diskutēts, jo pastāv divas eh, tendences vai domas. Viena grib paplašināt eh, šīs definīcijas tvērumu, bet eh, mēs baidamies, ka ja mēs paplašinātu šo tvērumu, tad mēs nonāksim pie definīcijas, kurā būs iekļauti praktiski visi, kas nozīmē, ka mēs nevaram garantēt gāzes piegādi tiem, kam tā ir vajadzīga visvairāk. Otrām kārtām kas ir svarīgi. Ir svarīgi, lai šī definīcija nediferencētā veidā attiektos uz visām dalību valstīm. Tātad, lai nebūtu kaut kādas atšķirības, jo pretējā gadījumā atkal var rasties problēmas. Un tālāk par informācijas apmaiņu. Jā, pastāv problēma, jo dalību valstīm ir atšķirīgas pieejas tam informācijas līmenim daudzumam, ko tās sniedz komisijai par dažādiem nolīgumiem ar trešajām pusēm. Tāpēc mums vajadzētu pārunāt, kā šo jautājumu risināt pēc iespējas labākā veidā. Un, kā jau ēnu referenti norādīja, ir arī priekšlikumi attiecībā uz regulu, un regulas eh, saskaņošana ar trešo iekšējā tirgus pakotni. Es pārstāvu valsti. Latviju, kura nav iekļauta Nord Stream eh, apgādes eh, tīklā. Un tāpēc es īpaši gribētu pateikties Šmita kungam un uh, Roitovs kundzei par viņu teikto. Tāpat laikā es pilnībā saprotu, ka mēs esam iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komiteja un regula nav politiska deklarācija. Tāpēc mums ir uzmanība šeit jākoncentrē uz grozījumiem, kas attiecas uz uh, šajā regulā aplūkoto jautājumu tvērumu, uz tiem jautājumiem, kas ir mūsu kompetencē. Bet katrā ziņā paldies par visu to morālo atbalstu, ko jūs man sniedzat, attiecībā arī uz to, ka Nord Stream noteikti būtu jābūt Eiropas Savienības jautājumu un nevis vienkārši tikai divpusējam uh, Eiropas Savienības un Krievijas jautājumam. Paldies! Thank you very much indeed, Ms. Paldies, Kalnīts kundze, paldies par jūsu darbu. Un Mēs ar nepacietību gaidām ar jūsu ziņojumu galīgo projektu, un es zinu, ka jūs labi sadarboties ar ēnu referentiem. Un tagad Tomas Kunz ziņojums. Mālos tagad nākt klajā ar dažiem paziņojumiem pār koordinatoru lēmumiem, kas tika pieņemti vakardien. Jūs, kolēģi, visticamāk, būsiet pamanījuši, ka koordinatoru jaunā politika ir šāda ka mēs jums sūtam informāciju pēc iespējas ātrāk. Tas nozīmē, ka visi deputāti saņems koordinatoru lēmumu eksemplāru un jūs zināsiet visu, kas ir saistīts ar, ar uh, mūsu plānotajiem pasākumiem. Paldies, protams, visiem koordinatoriem par uh, ļoti labi izstrādātu darba kārtību mūsu komitejai, jo ir paredzēti vairāki projekti, vairāk pētījumi, pašiniciatīvas ziņām tā tālāk. Pastāstīšu par vakardienas diskusijām. Esam no, norīkojuši referentus četriem jauniem ziņojumiem un atzinumiem. Vispirms runāsim par eh, tautas partijas, par, eh, par budžeta izpildi, būs arī par eh, iekšējā tirgus un intelektuālo īpašumu, būs referents arī par to, būs arī ziņojums par konkurētspējas politiku, ECR grupas. Kolēģi gribēja to gatavot. Būs arī ārkārtīgi svarīgs uh, atzinums attiecībā par uh, Spānijas farmācijas uzņēmumu statūtiem. Mālos arī pievērst jūsu uzmanību šīs komitejas delegācijām kas dosies nākamgad. Mēs dosimies uz Spāniju, Indiju, kā arī uz kādu uh, citu valsti, ekonomikās zonas valsti vai nu uz, um, uz ticamāku Šveici. Jūs noteikti saņemsiet arī programmu un redzēsiet, kā parlaments plāno strādāt uh, attiecībā uz komisijas nominācijām. Uh, Esam iesnieguši arī priekšlikumus attiecībā uz uzklausīšanu, kas notiks nākamgad, un semināriem. Vēlos īpaši uzsvērt 17. decembrī, kas ir pēdējā ceturtdiena, pēdējā uh, darba diena Strasbūrā pirms Ziemassvētku pārtraukuma. Uh, Zviedrijas prezidentūra lielāko prieku pastāstīs, ko tā ir panākusi savas prezidentūras laikā. Sabunikundze un Bunikungs, divi ministri, viņa labprāt piedalītos video konferencē ar deputātiem. Tas būs 17. decembrī no 10. līdz 12. Bija arī lūgums no Nacionālās asamblējas Parīzē, kas gribēs arī kaut video konference pār patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu. Un būtu interesanti redzēt, vai viņiem ir pietiekama tehnoloģija, jo mēs varam, teiksim, izmantot šo sanāksmu telpu, jo kaut vai tagad mēs varam izmantot video konferenču iespējas. Redzēsim, vai mums būs iespēja nodrošināt saikni ar Nacionālo asamblēju, un tad, ja sanāks, tad mums būs arī šī video konference. Šie ir koordinatoru lēmumi, kas ir pieņemti un vēlos runāt arī par kādu atsevišķu īpašu jautājumu, jo koordinatori šobrīd spriež par komitoloģijas lēmumiem. Un pateikšu to pavisam vienkārši. Tas ir saistīts ar tiem komitejas darba aspektiem, ir, ka komisija pieņem lēmumu izmantojot deleģēto komitoloģijas vai komiteju procedūru. Par to tiek runāts, tāpēc kā politiskās grupas grib par to runāt. Un it īpaši e, tas skār valsts iepirkumus. Valsts iepirkuma jomā ir noteikti sliekšņi, kas ir, sai, kas ir saistīti ar pasaules tirzniecības nolīgumu par e, valsts iepirkumiem, un šie sliekšņi tiek grozīti, regulāri grozīti, kas, protams, nav nepareizi, jo jāskatās, kāda ir uh, uzņēmēja darbības e uh, aktivitāte, un tad saskaņā ar SDR uh, e, valūtu šobrīd sākot ar 90. gadu slieksnis tiek palielināts, un komisija šobrīd gatavo jaunu priekšlikumu par sliekšņu palielinājumu un koordinatori uzskatīja, ka nebūtu pareizi pretoties komisijas priekšlikumam, tāpēc arī es vēlos šobrīd saņemt jūsu apstiprinājumu, un varbūt kādam būtu komentārs Salvinīkons. Grazie. Io mi limito a ricordare la richiesta avanzata ieri. Paldies. Mēlos teikt to pašu, ko teica kolēģis Messeršmits vakar ka ir nepieciešams pirms piekrišanas saņemt informāciju par to, kā viņi veic izvērtējumu, kādi ir kriteriji aprēķiniem un kādā veidā tiek ņemta vērā valūtu kursi. Es dzirdēju, ka ir mainīti procenti, un atkal vakar par to tika runāts. Mums tiešām nebija skaidrs, kā tika veikti šie aprēķini. Nēlos teikt, ka valūta kuras svārstības arī to ietekmē, un pirms es došu savu piekrišanu, es gribu zināt precīzi. Nu, mums nav paredzēts balsot par to. Es koordināt, koordinatori ieteica komiteja vienkārši pabeigt šo pasākumu un neizteikt nekādus Uh, priekšlikums to neatbalstīt, tad, tad nepritoties, un Messeršmitas kundze arī varēja piekrist. Bet, protams, mēs palūdzām komisijai no komisijas informāciju, lai viņi paskaidro mums, kādā veidā notiek šie aprēķini. Un būs informācija ne tikai eiro valūtā, bet arī visās citās valūtās, kas nav piesaistīts eiro. Un kāpēc tas tā notika? Tas ir tādēļ, ka apvienotajā karalistē, tādēļ, ka notika, mm, um, notika valodas kursu svārstības, bija nepieciešams grozīt sliekšņus. Paldies par to, ka uzklausījāt, viss ir piefiksēts. Un tad man ir vēl viens paziņojums. Vakar es piedalījos sa samierināšanās komiteja, komitejas darbā par telekomunikācijas paketi. Un tas bija saistīts arī ar um, labākās likumdošanas praksi. Un piedalījās arī mūsu kolēģi no iepriekšējās atsaukuma un arī daudz no jums. Un šobrīd es varu teikt divas lietas. Vispirms, universālo pakalpojumu direktīva oficiāli apstiprināta, un eh, tā tiks ieviesta ar mūsu grozījumiem. Es domāju, patērētājiem tas ir īpaši svarīgi šajā sektorā. Otrkārt, visas politiskās grupas varēja vienoties sarunu komitejas darbā vakardien. Mēs varējam vienoties par jauniem grozījumiem, kas aizsargās patērētājus, ja ja tiek liekts internetu pakalpojums, ir tīpaši tādos gadījumos, ja autortiesības pārkāp, tiek pārkāptas. Bet varu teikt, kā mēs varam vienoties ar padomi, ka tur būs garantija, garantija tam, ja, ka ja notiek šādi gadījumi, tad vispirms nu, jānotiek uh, izmeklēšanai, un šai personai ir tiesība arī būt uzklausītai. Es domāju, ka jūs varat atbalstīt šīs komitejas darbu un arī plenāru sēdē šī mēneša beigās. Un es piedalījos nevis kā komitejas loceklis, bet kā politiskās grupas loceklis. Mēs pabeidzām uh, vienos no vienos naktī, un tas ļoti atvainojas, ka varbūt, ja man reakcija šobrīd nav pietiekami ātra, bet tiešām mēs paveicām labu darbu. Paldies! Tā tad Tūna un Honšteins kundze, paldies par eh, to darbu, ko jūs esat ieguldījis. Tas ir jūsu pirmais zi ziņojums mūsu patērētā aizsardzības komitejā. Man ir tas gods jums, Fontūnas kundze, dot vārdu. Gebhardas kundze, Lehegārda, Rūles kundze un Vilenkungs ir četri ēnu referenti, kuri šodien piedalās mūsu komitejas sēdā. Tātad Tūnas kundze vārds jums. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak. Paldies, prieksādātāja kungs. Tiešām jums taisnība, tas ir mans pirmais ziņojums šajā komitejā. Es eh, esmu tikko uzsākusi savu darbu šajā mandātā, mandāta peri periodā. Un eh, jāsaka, eh, šis dokuments, kuru mēs izvērtējam, tiek sagatavots divi, divas reizes gadā. Uh, Un e, mans ziņojums balstās uz 2009. gada jūlijā sagatavoto komisijas ziņojumu. Ju, runa iet par direktīvu transponēšanu dažādās dalību valstīs un par to, ko dalību valsts ir izpildījusi un ko netik labi. Tas ir sava veida kopsavilkums par to, kā darbojas iekšējais tirgus, un šobrīd ir skaidrs, ka direktīvas trans, netransponēto tiesību aktu īpatsvars ir bijis 1% apjomā. Problēma tomēr ir starp dažādām dalību valstīm direktīvu transponēšanā, un patiesībā e, 6% direktīva nav transponēta nevienā no dalību valstīm. Tas nozīmē, ka vēl ir daudz pie tā jāstrādā. Šī novērtējuma rezultātu nolūks ir ne tikai sniegt objektīvu un pārskatāvu informāciju par to, kā darbojas iekšējais tirgus un par direktīvu transponēšanu dalību valstīs, šī novērtējuma rezultāts ir arī uzsvērt un norādīt tās problēmas, kuras ir dalību valstīs, tie izaicinājumi, kur joprojām pastāv, uh, dalību valstīs eh, direktīvu transponēšanā. Jo tiešām ir dalību valsts, kuras nesteidzas ar direktīvu transponēšanu, izpildīšanu, un ir tādas, kuras vienmēr ir saraksta apakšgalā. Patiesībā šis novērtējums ir samērā labs instruments, ko var piemērot iekšējā tirgu, un tādējādi mēs esam apkopojuši informāciju un varam mazliet piespiest dalību valstis kaut ko darīt. Tas ir labs instruments, lai parādītu iesaistītajām pusēm, ko darīt, lai uzlabotu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Lai sasniegtu šo mērķi, es vēlētos nākt klajā ar vairākiem priekšlikumiem ar vairākiem priekšlikumiem, ko darīt nākošajos patēriņu tirgus novērtējuma rezultāta ziņojumu projektos. Vispirmām kārtām, es vēlētos lūgt Eiropas komisijai sniegt mums e, labāku informāciju par to, kā direktīvas tiek transponētas. Sarunās ar komisiju e, bieži vien parādās dažādas idejas, un komisija mums ir pilnīgi skaidri pateikusi, ka šis dokuments, ko es jums tikko parādīju, ja šajā dokumentā būtu lielāks informācijas daudzums tad eh, cilvēkiem būtu grūti saredzēt, kas tiek īstenots, transponēts un realizēts dzīvē un kas nē. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir vajadzīga interneta mājaslapa, kurā parādītos šī informācija. Un ja kāds vēlas uzzināt, kādi ir direktīvas galvenie punkti, kādi ir direktīvas transponēšanas termiņi, tad to vajadzētu visu uzrādīt mājaslapā. Līdz ar to nav nepieciešams drukāts izdevums. Mums pietiktu ar mājaslapu. Nākamais eh, kopējā tirgus eh, palīdzības pasākumi. Komisija ir nākus klajā ar vairākiem priekšlikumiem, tātad izveidot eh, citu mājaslapu, kurā komisija iekļautu visus tos pakalpojumus, kur ir pieejami iedzīvotājiem iestādēm un šai mājaslapai būtu jāpalīdz transponēt un reālajā dzīvē īstenot direktīvas. Eiropas komisija sagatavo divus novērtējumu rezultātus. Viens ir iekšējā tirgus novērtējums, kas tiek sagatavots reizi gadā, un ir arī kopējā, tad reizi gadā uh, tiek eh, izveidots iekšējā tirgus rezultātu apkopojums, un patēriņa tirgus rezultātu apkopojums ir reizi gadā. Mēs uzskatām, ka abus šos vajadzētu publicēt vienlaicīgi, lai mēs varētu runāt par šiem jautājumiem vienlaicīgi. Reizi gadā, iespējams, kopā ar komisiju mums vajadzētu organizēt konferenci kurā mēs runātu par iekšējā tirgus jautājumu, un to varētu nosaukt par iekšējā tirgus fórumu vai konferenci. Tā varētu būt ļoti laba platforma, kurā runāt par problēmām, iepazīties ar paraugu prakses piemēriem, un, protams, runāt arī par to, kurām dalību valstīm veiksmīgi izdodas realizēt direktīvas un kurām varbūt nē. Šajā fórumā varētu uzaicināt ne tikai parlamentu komisiju padomi, bet arī reģionu komiteju, citas iesaistītās puses, un tas pilnīgi noteikti ļautu labāk izprast situāciju iekšējā tirgū un uh, salīdzināt informācijas starp dažādām dalību valstīm. Tas varētu būt labs piemērs, kā apmainīties ar paraugu praksi, jo Iekšējā tirgus veiksmīga funkcionēšana ir Eiropas Savienības darbības pamatā, ja vēlaties. Līdz ar to iekšējais tirgus darbojas kā pulkstenis, ja direktīvas tiek īstenotas adekvāti, tad mums ir jāraugās, lai citas institūcijas un dalību valstis sniegt atskaiti par to. Arī mums kā parlamentam ir jābūt iesaistītam šajā procesā. Es esmu jaunievēlēta deputāta šajā parlamentā un eh, vēlējos tikai pateikt, ka strādājot pie šī ziņojuma projekta, protams, kopā ar maniem palīgiem un eh, dombiedriem, es esmu daudz mācījusies. Mums ir bijusi viedokļa apmaiņa, mēs esam nevienmēr vienoti savos skatījumos. Sadarbība ar ēnu referentiem, ar komisiju, ar mūsu komitejas sekretariātu, kā arī ar citiem kolēģiem, ar politiskajiem padomdevējiem un ar manu personīgo padomdevēju Klenovska kungu. Es tiešām ceru, ka apkopojums būs sava veida uzlabojums patreizējai situācijai, un es ceru, ka mūsu uh, igadējā konference arī palīdzēs šajā situācijā. Paldies, turpina priekšsēžkungs. Tūnas kundze, jūs nācāt klajā ar vairākiem interesantiem jaunumiem un jaunieveduviem. Mēs tos tālāk varētu diskutēt. Kā jūs ziniet, Monti kungu ir, kungs ir izvirzīts no komisijas puses, lai organizētu pētījumu iekšējā tirgus funkcionēšanā. Es jau esmu sazinājies ar Monti kungu, Un viņš vēlētos tikties ar mūsu komitejas deputātiem, un cerams, ka mēs šādu uzklausīšanu varētu organizēt pēc iespējas ātrāk. Un es domāju, ka šī ziņojuma termiņi varētu zināmā mērā tikt savērti kopā ar Monti kunga pētījumu rezultātiem. Man ir pieteikušies runāt Gebhardas kundze, Lekegārda kungs, Rīles kundze, Bīlen kungs, tātad eh, Švāba kungs, visi ēnu referenti un arī vairāki atsevišķie. Sākam ar Gebhardas kundzi. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī par to, ka Montī kungs ir pārņemis ārkārtīgi svarīgu darbu, un mēs arī esam jau vienojušies, ka mēs sekosim viņa darbam, izmantojot pašiniciatīvas tiesības Tātad būs no vienas puses šī, šis jautājums iekļauts uh, dokumentā par uh, scoreboard, bet būs arī pašiniciatīvas ziņojuma. Mans kolēģis Lim Van Gogs, diemžēl, viņš ir kļuvis par tālis streika upuri, un viņš nevarēja atbraukt, un tāpēc man ir jārunā, es pati neesmu ēna referente. Nu, ko lai dara? Bet viņš nosūtīja man savu uh, runu franču valodā, un nu tad es nolasīšu vienkārši. Un tad man būs arī personisks komentārs. Nu, cienījamie to, kas tagad runāšu franciski. Vangoga kungs, ēnu referents. Viņš atvainojas par to, ka nevarēja būt klāt. Viņš nevar būt klāt, tāpēc, ka ir noteikti vilciens streiks. Un viņš lūdza man pateikt dažus vārdus. Vangoga kungs gribētu pateikties Tūnas kundzei par ļoti labo projekta uh, Eh, kvalitāti un gribu pateikties arī Jānu referentiem. Kā jau referents norādīja, mēs eh, pozitīvi vērtējam to, ka jau trešo reizi pēc kārtas eh, šis transponēšanas laiks ir mazāks par 1% nekā to noteica valstu vadītāji. Neskatoties uz šo vispārēju lab, it kā labo rādītāji. Deviņām valstīm tomēr ir šis transponēšanas deficīts pārāk liels, un tās nav savā nacionālā likumdošanā iestrādājuši vismaz vienu direktīvu, kuras uh, transponēšanas laiks jau ir pagājis vairāk kā pa diviem gadiem. Šie, uh, šiem gadījumiem ir vairāki iemesli. Ja mēs uh, skatāmies uz šīm netransponētajām direktīvām, tad ir vēl arī direktīvas, kuras nav pareizi transponētas Un tad šis eh, neieviesto direktīvu skaits palielinās eh, uz 1,2%. Francijas piemērs ir diezgan kolosāls. 0,8% eh, pārstāv parāda 13 direktīvas. Tāpat laikā Francija ievēro šīs prasības un ieņem sesto pozīciju. Bet tāpat laikā tā ir trešā sliktākā uh, valsts, kura ir nepareizi ieviesusi vesels 23 direktīvas nepareizā veidā. Tātad dalību valstīm ir jādara pēc iespējas vairāk, lai tās varētu transponēt direktīvas, bet ne tikai transponēt, bet pareizi transponēt. Jo šī nepareizā vai sliktā transponēšana, šī parādība arī ļoti negatīvi ietekmē iekšējā tirgus funkcionēšanu. Tomēr ja šis eh, netransponēšanas vai nepareizās transponēšanas eh, rezultāts dažkārt izriet no valsts eh, gribas trūkuma, tad tomēr dažkārt tas ir tāpēc, ka trūkst koherences vai skaidruma Eiropas tiesību aktos. Mēs tāpēc sistemātiski nevaram vienkārši rādīt ar pirkstu dalību valstīm. Šo rezultātu izvērtēšana tā parāda daudz informācijas, bet tāpat laikā tā nenorāda konkrēt uz šīs transponēšanas trūkumiem. Un tieši tāpēc Van Gogh kungs uzskata, ka komisijai vajadzētu uh, izdomāt un pieņemt precīzāku metodu, lai identificētu iemeslus, kāpēc dalību valstīm ir grūtības transponēt konkrētu direktīvu. Uh, šīm rezultātu izvērtējumam būtu jābūt nevis tikai kā instrumentam, lai liktu spiedienus uz dalību valstīm, bet tam jābūt arī kā instrumentam, lai labāk ļautu uh, izprast, kāda klupšanas akmeņi ir bijuši. Tas ir nepieciešams, lai, tā, tāpēc, ne, tāpēc vajadzētu uh, pieslīpēt dažādus rādītājus un vajadzētu uh, aplūkot ciešāk direktīvas, kuras radījuši visvairāk problēmas. Vēl viens jautājums, kas mūsu ēna referentam šķiet ļoti svarīgs. Mums vajadzētu censties uh, Eh, ierobežot šo transponēšanas vai nepareizās transponēšanas risku. Vajadzētu dalību valstīm sniegt palīdzību visā transponēšanas laikā un vajadzētu jau iepriekš paredzēt eh, iespējamās problēmas un vajadzētu tās censties risināt pirms šis laika termiņš vēl nav noticējis. Eh, tāpat arī konkrēta amatpersona iesaistīšanās šajā procesā ir diezgan problemātiska, un arī to ir minējis mūsu ēnu referents. Un visbeidzot, būtu labi, ja būtu labāka saskaņotība starp šī iekšējā tirgus izvērtējumu un uh, patērētāja tirgus uh, izvērtējumu. Sastajā punktā šī ideja ir minēta, bet mēs gribētu iet vēl tālāk šajā uh, darba koordinācijā šajās divās jomās. Un ich denke, er... Tie bija mani kolēģi vārdi. Un, manuprāt, tas arī ļoti precīzi atspoguļo to, ko teica uh, eh, Tonkundze savā ziņojumā. Manuprāt, tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajā kontekstā būtu skaidra saikne starp dažādiem instrumentiem, nu, piemēram, solvit instruments. Būtu ļoti pareizi panākt šo maksimālo saikni. Un uh, Mēs varam šīs atbilstības tabulas papildināt, uzlabot un savā, savā starpā nodrošināt šo saikni. Manuprāt, jūsu pieeja ir ļoti laba, jo gal galā atbilstības tabulas tika izveidotas, lai skaidri saskatītu problēmas. Un tad ir nepieciešams vispirms meklēt risinājumu, Jo, protams, ko mēs vēlamies, lai direktīva pārņemšana, transponēšana uzlabotos, Un, manuprāt, tas jau ir sasniegts. Tagad varam darīt un spērt nākamo soli. Mēs varam turpināt, uzlabot un attīstīt šīs atbilstības tabulas. To varam darīt sadarbībā ar Eiropas komisiju, un tas ir ļoti pozitīvi. Paldies! Lielas paldies! Evelīna! Un lūdzu uh, referentam pasakiet arī, ka viņš ļoti veiksmīgi strādājis un uh, Ceram, ka uh, vilcienu streiks arī beigsies pavisam drīz. Nu, vēlamies to pašu teikt arī Montī kungam. Un šeit ir svarīgi runāt tieši par kvalit kvalitātes aspektu, jo mūsu mērķis ir panākt, piemēram, tādu jautājumu kā sastarpējas kvalifikācijas atzīšana. Un šeit tiešai, tiešām katrai valstī ir jādara savus darbus, un mēs varējām redzēt, kā bieži vien ir problēma ar šo sākotnēju tekstu, ja jau katra valsts savādāk to lasa. Lahegārda kungs, lūdzu. Paldies! Es pirms vēlos pateikties Tunas kundzei par ļoti labu darbu, par fantastisku ziņojumu. Bija ārkārtīgi patīkami ar jums strādāt. Un Jūs arī gribētu iesaistīt visus referentus. Mēs varam ziņojumu atbalstīt, pilnībā atbalstīt. Protams, ir arī daži grozījumi, par kuriem es labprāt pastāstīšu. Un runāšu dāņu valodā. Tā tad uzlieciet savas austeņas. Runājot par šo ziņojumu, tas ir ārkārtīgi būtisks Eiropas Savienībai šajā krīzes situācijā, ja mēs vēlamies redzēt labi funkcionējuši iekšējo tirgu. Mums ir nepieciešama vesela virkne labu likumdošanas aktu iekšējiem tirgum. Protams, ka tiem ir jābūt koordinētiem, bet eh, likumdošana būs laba tikai tad, ja tā tiek realizēta dzīvē laikā un labi. Prieksēdz jau minēja, ka ir vēl daudz darāms, bet mums ir jāuzlabo realizēšana dzīvē. Tā tad ir joprojām deviņas dalību valstis, kuras nav izpildījušas veselu virkni eh, likumdošanas aktu. Vēlētos eh, nākt klajā ar trīs grozījumiem. Tātad vispirmām kārtām es uzskatu, ka mums vajadzētu uzmanību vērst uz problēmu kā tādu. Tātad mums to vajadzētu padarīt redzamāku. Esam to par to jau runājuši. Ja mēs vēlamies visas valstis iesaistīt eh, realizēšanā dzīvē, tad mums ir jāpiespiež tā saucamie slinkie skolēni darīt kaut ko vairāk. Līdz ar to mums ir jānosauc vārdā dalība valsts, kuras tiešām ir atpalikušas briesmīgi no realizēšanas un transponēšanas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu rezultātu apkopojumu um, noformulēt daudz labākā un īsākā veidā, un, protams, kā tam ir jātiek atspoguļotam arī plašsaziņas līdzekļos, tam ir jābūt saprotamam. Es uzskatu, ka mums vajadzētu reizi gadā organizēt savu veidu konferenci vai fórumu brīdī, kad tiek pasludināti šie rezultāti. Tātad mums vajadzētu kaut ko radīt, kaut kādu, es nezinu, plašsaziņas līdzekļos kaut kādu uh, kampaņu vai kā lai mēs to nosaucam, un tad mēs varētu atkal nosaukt vārdā slinkos skolēnus klasē. Vēl bez tam mums vajadzētu stiprināt sadarbību starp dalību valstu un vietējām varas iestādēm, jo dalību valstīs ir jātransponē šie ārkārtīgi svarīgie likumdošanas akti. Šā iemesla dēļ es uzskatu, ka mums vajadzētu veicināt paraugu prakses apmaiņu starp darību valstīm. Tātad tie, kuriem ir laba pieredze un labas iestrādes, ir jāpalīdz tiem, kuriem tādu nav. Varbūt iekšē tirgus fórums, par kuru mēs šeit dzirdējām, būtu savu veidu konferences un savu veidu platformu, kurā mēs varētu apmainīties ar paraugu prakses iestrādēm. Uzskatu, ka tā ir vienkārši lieliska ideja, bet tas ir jānodrošina gan ministru, gan arī ierēģu līmenī. Un trešais priekšlikums būtu sava veida uh, Eh, transponēšanas vai realizēšanas dzīvē eh, sarakstu izveidošana. Tā tad ir, šeit mēs pieminējām sešas dalību valsts, kurām ir viens un tās pašas problēmas. Tā tad ir dalību valsts, kurām ir viena un tā pati problēma, bet viņas nezin, kā ar tām cīnīties, jo nav pieredzes starp dažādām dalību valstīm. Tā tad es uzskatu, ka varbūt mēs varētu veicināt savu veidu čekara risinājumu un tādējā dalību valsts varētu uzzināt par tehnisku juridiskajām iespējām, kā citas dalību valsts risina šīs problēmas. Arī komisija ir nākus klajā ar patērētā tiesību direktīvas īstenošanas problēmām. Un visbeidzot, es uzskatu, ka mums vajadzētu uzsvērt to, cik svarīgi ir uh, īstenošanu. Tātad mums vajadzētu arvien vairāk līdzekļu atvērēt solvit. Mēs, mūsu komiteja devās uz Stokholmu un mēs runājām par šo solvit iespēju. Un jāsaka, ka Zviedriem ir vienkārši lieliski izdevies sadarboties ar dažādiem koncertiem un jā, runājot par Dāņu pieredzi, tad jāsaka, ka neviens nezina Dānijā, kur šis konsorts atrodas, un es uzskatu, ka bija ārkārtīgi interesanti dzirdēt no zviedriem, ko viņi ir sasniegusi. Tātad mums ir nepieciešams papildus finansējumu novēlēt solvit, bet runa neiet tikai par naudu. Mums ir jārunā arī par uzņēmējiem dažādās dalību valstīs, jo uzņēmēji bieži vien nezin. Es pats eh, domāju, ka es izveidošu sava veida eh, mapīti, kur <clears throat> kuras izsūtījuši Dānijas uzņēmumiem, un es uzskatu, ka komisijai arī vajadzētu darīt ko līdzīgu. Ir jāizmanto gan internets, gan citas plasaziņas līdzekļu platformas un fórumi, kurā mums būtu jārunā par solvit, par to, kā tas palīdz un kā to izmantot. Uh, Uzskatu, ka patiesībā Solvit koncernu fiziskā atrašanās vieta būtu jāpārskata. Es zinu, ka, piemēram, Dānijā tas atrodas ārkārtīgi zemu hierarhijā, un tāpēc nav nemaz tik dīvaini, ka cilvēki nezina, ka šāds birojs atrodas, bet varbūt, ka šo biroju vajadzētu novietot ir fiziski tādā vietā, kur to var redzēt, kur tas ir redzams uzņēmējiem un kompānijām, lai visi zinātu, kur šāds birojas atrodas, un es esmu pārliecināts, ka Dānijā lielākā daļa uzņēmumu nemaz nezina, kur atrodas šis Solvit birojas. Uzskat, ka tas ir ļoti banāls, bet ļoti efektīvs risinājums padarīt redzams Solvit birojas. Runājot par kvalifikācijām. Mēs runājām par kvalifikācijas starpstarpēju atzīšanu un uzskatu, ka mums vajadzētu pārdomāt šo veidu, kā mēs to darām. Varbūt, ka vajadzētu izveidot jaunu indikātoru, jaunu kritēriju, tātad jaunu direktīvu, kurā būtu tā saucamie minimālie harmonizācijas kritēriji. Es uzskatu, ka tad mums būtu skaidrs, kur ir vēl nepilnīgās un vājās vietas. Un tādējādi nepilnīga īstenošana vai eh, nepareiza īstenošana varētu tikt vairāk precizēta. Es domāju, ka nav pareizi norādīt vienkārši jūs dariet nepareizi, ir jāmeklē arī iemesli, kāpēc. Tāpēc uzskatu, ka varbūt nāk, nākotnē mums vajadzētu izveidot indikators, kas labāk ļautu uh, mums saredzēt šīs problēmas. Tātad, kā jau teicu, esmu ļoti priecīga par sadarbību ar Tūnas kundzi un iesniegšu vairākus grozējumus. <clears throat> Paldies Lekagāda kungam, Rīles kundze un Bilen kungs, kas ir divēn referenti, un tad ir Švāba kungs un Rīles kundze. Man ir īsts komentārs. Ja es varu atbalstīt Tunas kundzes ziņojumus, mūs, manuprāt, tiešām ļoti labs ziņojums un arī jaunas labas idejas, Piemēram, iekšējā tirgus fórums ļoti laba lieta. Tas nozīmē, ka varēsim iesaistīt dažādas interesētas personas. Arī par Solvit bija ļoti labs komentārs. Taču vēlos norādīt uz vienu svarīgu punktu. Un par to jau teica arī mūsu priekšsēdētājs. Kad mēs runājam par ieviešanu, tad ir nepieciešams runāt arī par likumdošanu, jo likumdošanai arī dažreiz ir atšķirīga kvalitāte, un dažreiz ir tā, ka nevar ieviest tāpēc, ka ir slikti uzrakstīts. Un likumdošanas procesam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tad, kad mums ir ietekmes izvērtējumi, tad, manuprāt, būtu tikpat svarīgi, kā ietekmes izvērtējumu saņemt pēc tam arī ziņojumus par ieviešanu. Tad mēs varēsim zināt, kur mēs esam izdarījuši kādu kļūdu un kur mēs nākotnē varam izdarīt labāk. Tātad Protams, viena lieta ir vienkārši tā apkopota informācija par to, vai direktīva ir ieviesta. Tā ir tāds labs pārskats, bet te pašā laikā būtu interesanti uzzināt, vai ir kāda direktīva, kas sagādā lielas problēmas vairākām valstīm. Ja šāds problēmas ir, kādas ir problēmas un ko var darīt lietas labā nākamreiz. Bet kopumā es tiešām atbalstu jūsu ziņā. Paldies! Paldies, Rūlers kundze! Un runājot par likumdošanas procesu kvalitāti, jā, mēs tur varam uzlabot lietas. Bīlēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirms vēlos pateikties jums par to, ka jūs, jūs nolēmat, ka ir nepieciešama ar Montī kungu tikties mūsu komitejas deputātiem, jo tiešām es zinu, ka Montī kunga nostāja ir ļoti interesanta, un mums būs iespēja arī uh, iedziļināties un atbilstoši runāt ar viņu. Mēlos arī pateikties uh, deputātei Tunē par to, ka viņi ļoti veiksmīgi strādājas ar N referentiem. Es domāju, ka tas ir tāds labs paraugs citiem referentiem. Veids, kā viņi ir sadarbojusies ar mums, jo viņi ir ņēmusi vērā mūsu priekšlikums, viņi ļoti rūpīgi uzklausīja, viņi iekļāva savā ziņojumā. Mēs esam ļoti apmierināti. Vēlos arī piekrist tam, ka diskusija pār šo publikāciju par šīs tabulas, šīs pārbaudas tabulas publikāciju krīzes laikā, kā arī jautājumi, kas ir saistīti ar iekšēju tirgus funkcionēšanu, visi šie jautājumi ir īpaši svarīgi. Un es varu piekrist arī tam, ko teica, kas tika pateikts, ka šādas atbilstības tabulas izveidas kā tāda. Vispār šī doma ir ļoti labi. Mēs dzirdējam, ka 2007. gadā tika konstatēts, ka trūkst, uh, trūkst ieviešana un ka mērķis ir viens procents, un tagad varam konstatēt, ka mērķis ir sasniegt. Te pašā laikā ir deviņas valstis, kas nav sasniegušas viena procenta deficīta līmeni. Un viena no šīm valstīm ir Polija, kuru es pārstāvu. Vēlos arī teikt, ka eh, šie 6% ir eh, ļoti fragmentēti procenti, un tāpēc mums ir nepieciešams turpināt darbu, lai sasniegtu vēl labāks rezultāts. Referentes priekšlikums ir ļoti labs attiecībā uz to, ka šīs divas tabulas ir jāsinhronizē, respektīvi gan tabula attiecībā par iekšē tirgus direktīvu ieviešanu, gan arī par patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu ieviešanu. Šīs abas tabulas ir laika ziņā jāsinhronizē, un to mēs varam arī atbalstīt. Tas pats attiecās arī uz iekšē tirgus fórumu. Šī ir arī ļoti laba doma, jo tad mēs varēsim pirmkārt apmainīties ar idejām un atbilstoši izdarīt vēl lielāku spiedienu uz to valstu vadībām, kas līdz galam nav ieviesušas visas direktīvas. Manuprāt, ir nepieciešams arī izdarīt lielāku spiedienu uz Eiropas komisiju, lai komisija sniegtu mums detalizētu informāciju par to, kurā vietā, karā, kurā valstī ir grūtības. Jo iepriekšējā sanāksmē, kad tika runāts par ziņojumu, tad um, tika uzskatīts, ka uh, ziņojums ir tāds iekšējais dokuments, bet man jau šķiet, ka vajag piekrist tam, ko teica reference, referente, ka būtu pareizi no vienas puses pieprasīt detalizētāku informāciju un te pašā laikā uzzināt arī visu, kas ir nepieciešams, lai uh, mēs varētu izmantot arī jūsu domu par to, ka vajag publicēt informāciju internetu mājaslapā. Tas arī ir ļoti pareizi. Vēl viena lieta, kas netiek līdz galam izmantot, ir solvit. Šeit es varu absolūti atbalstīt visus deputātus, kas teica, ka solvitam ir nepieciešama gan piešķirt lielāku finansējumu, gan arī labāku organizāciju, jo Eiropas Savienības Solvit ir ļoti vajadzīgs birojs. Man jau šķiet, ka Solvit netiek pietiekami reklamēts arī manā valstī, Polijā. Ne jau tikai nauda tur trūkst, ir arī citi aspekti. Un vēlreiz paldies un visu to labāku, fantastisku darbs. Paldies! Thank, uh, thank you very much indeed, Mr. Bielan. Now... Paldies Bielan kungam! Švāba kungs ir pieteicies un pēc tam Barņiekungs, kurš būs pēdējais runātājs. No, um, ähm, Paldies priekšsēdētāji. Arī man ir īsts komentārs, jo principā viss ir pateikts. Vispirms tiešām vēlos pateikties mūsu referentei par fantastisku darbu. Viņa uh, uzskata, ka ir nepieciešams katru gadu strādāt, un esmu ļoti arī gandrīz, ka mums ir jauni deputāti, jauni locekļi šajā komitejā, kas uzreiz un tik dinamiski sāk strādāt. Varētu balstīt šo ziņojumu, ir viena lieta, kas ir saistīta ar realitāti un ir saistīta arī ar uh, iekšē tirgus uh, komplicēto darbību un ir saistīta arī ar to, ka, e, kā dalībvalstis uh, ietekmē un dalībvalsts ievieš savus uh, šīs direktīvas savos likumos. Tun kundze ir runājusi par fórumu attiecībā uz iekšējā tirgus uh, normatīvo aktu ieviešanu šis priekšlikums ir ļoti labs. Un daļēji tas atbilst arī uz to, kā pārkāpuma procedūra, kas tiek izmantota kā rādītājs, īstenībā tikai viens no rādītājiem, kas rāda, norāda uz to, kādā veidā uh, mūsu patērētāji un uzņēmumi izmanto uh, iekšēja tirgus priekšrocības. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai patērētājiem, lai tiem, kas darbojas iekšējā tirbu, tirgu, lai mēs viņiem nodrošinātu maksimāli efektīvu viņu tiesību izmantošanu. Un, ja mums tagad ir kādas jaunas idejas, kā mēs to varam panākt, mēs esam ļoti apmierināti un mēs kā tautas partijas grupa atbalstīsim. Paldies! Uh, Mr. Barnier. Barnier kungam vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izvērst tikai Švāba kunga teikto. Domāju, ka uh, šis ziņojums ir politiski ārkārtīgi svarīgs, un uh, es gribētu pateikties uh, par jau visu ļoti labo veikto darbu, uh, ka uh, tiek ierosināts uh, gan patērētātiesību jomā, gan iekšējā tirgus jomā izvērtēt kopīgi šos rezultātus. Es atceros, kādas uh, uh bija nacionālo regulātoru grūtības. Uh, Veicot šo izvērtējumu, mana valsts jāsaka nav tā labākā, mums ir jāuzlabo šis transponēšanas temps, jo mums ir tāds ļoti viduvējs šis transponēšanas rādītājs, ir dažāžas kavēšanās. Tātad ir nepieciešama izpratne uz vietas Šī ticamība, kas ir saistīta ar transponēšanu, ir darbs, kas jāveic mūsu parlamentam un, protams, arī eh, komisijai. Mums noteikti būtu jāmeklē visas uh, iespējas, uh, kādas mums sniedz Lisabonas uh, līgums, kurš uh, to liņsāsies spēkā, lai tuvinātu nacionālos uh, parlamentus un Eiropas parlamentu. Un, protams, ka nevajadzētu, teiksim, tikties katru nedēļu, kopīgi sanāksmes rīkot, bet šīs idejas par sadarbošanos, manuprāt, ir ļoti labas. Jūs priekšsēdētāji runājot par to, ka ir novērtots, ka bieži vien viena direktīva saskars ar vienādām uh, transponēšanas grūtībām. Teiksim, ja 15-20 valstīs redzams vienādas problēmas, tad ir jāraugās, kāpēc. Runājot vispārīgāk, Es domāju, ka ne tikai mūsu komiteja, bet arī citas droši vien ir ieinteresētas eh, šajos iekšējā tirgi jautājumos. Noteikti arī nacionālajos parlamentos ir attiecīgās komitejas, un eh, varbūt mums būtu nepieciešams tāds kopīgs uh, eh, sarunu fórums. Tas nav tikai jautājums par, par to, ka mēs uh, kaut ko publicējam, bet tas ir arī tīri tās darba kultūras jautājums, un Eiropas kultūras jautājums, un jāpalīdz ir uh, visā šajā transparēšanas darbā. Ir nepieciešams, kā es teicu, vairāk šādas uh, kopīgas uh, sanāksmes starp mūsu parlamentu un Nacionālo parlamentu specializētajām komitejām. Well, I'd like to thank uh, all colleagues very much. Uh... Pateicos visiem kolēģiem, it īpaši uh, Toina kundzei. Uh, just to let you know that. Uh... Pirmām kārtām gribu uh, pateikt, ka uh, kopējā tirgus uh, attīstības uh, projekts. Uh, Par to koordinātori vienojās vakar tālāk par vienotā tirgus uh, fórumu. Man tika atgādināts, ka iepriekšējā uh, iekšējā tirgus komitejā Gebhards kundze par to bija atbildīga, un Palasio kundzes uh, ietvaros mēs nācām klajā ar iniciatīvu. Un iespējams, ka no tā ziņojuma izriet, ka mums vajadzētu iesaistīt jauno komisāru vai komisāri virzīt uz priekšu šo vienotā tirgus fórumu šī parlamenta sasaukuma ietvaros, un varbūt šis darbs jūs arī interesētu. Un visbeidzot, risinot šos iekšā tirgus un transponēšanas jautājumus, gribēju tikai norādīt, ka mūsu divi jautājumi par uh, profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas direktīvu un uh, pakalpojumu direktīvas transponēšanu. Šie jautājumi tiks izskatīti nākošā plenārsēdē novembra beigās, uh, klātesot komisijas un padomas pārstāvjiem. Tāpēc es ceru, ka jūs visi droši vien pieteiksties runāt savu politisko grupu vārdā un ka mums būs ļoti laba apmeklētība no mūsu komitejas. Un uh, tagad uh, varbūt uh, došu vārdu. Reigas kundzei no komisijas un pēc tam referentam. Paldies, Hārbor kungs! Mani sauc Henrijs Merks, un es pārstāvu uh, iekšējā tirgus un juridiskos jautājumus, un uh, es gribētu izteikt dažus vispārējus komentārus. Man šķiet, ka šī diskusija bija ārkārtīgi interesanta, un es uh, piekrītu lielai daļai komentāru. Mums, manuprāt, bija ļoti labas diskusijas ar. We share uh, Tūnas kundze par eh, šiem jautājumiem. Un ir jādomā par dažādām inovācijām un jaunievedumiem, ko mēs varētu šajā rezultātu apkopojumā ieviest. Un mēs esam gatavi sadarboties ar, eh, ar parlamentu šai jaunā fóruma izstrādāšanā, izveidošanā. Es piekrītu tām, ko a, eh, deputāti ir teikuši a, par iekšējā tirgus kvalitatīvo aspektu un par tiesību aktu kvalitāti, bet reāli dzīvē bieži vien ir vairāk jādomā par tādu kā preventīvo rīcību un nevajag gaidīt, ka problēmas jau notiek. Tā tad vajag jau it kā prognozēt uh, iespējamās problēmas un nevis iesaistīties tiesvedībā pēc tam ar dalību valstīm, ka tās jau ir notikušas. Uh, Pirmais ir uh, tiesību aktu saulēcīga transponēšana, otrais pareiza ieviešana un trešais uh, reāli izpildu uz vietas. Tātad šie tie trīs galvenie soļi. Runājot par transponēšanu, mēs jau tālu ceļu esam nogājuši un šis rezultātu apkopojums ir bijis ļoti svarīgs instruments un tāds arī būs. Kad mēs saskaramies ar reālām problēmām un uzdevumiem, Tas drīzāk ir eh, šajā reālajā ieviešanā un ievērošanā uz vietas dalībvalstīs. Tad, kad mēs runājam ar pilsoņiem un uzņēmumiem, tad mēs redzam, ka tieši šajā līmenī parādās visvairāk problēmas. Iemesls šīm problēmām ir eh, ļoti dažāds dalībvalstīs. Dažkārt eh, pārliecīgs protekcionisms, citreiz izpratnes trūkums no dalībvalsts par pašu tiesību aktu. Uh, Eh, citreiz arī tiesību aktu kvalitāte, bet eh, iemesli ir daudz un dažādi, un realitāte tā tad ir diezgan sarežģīta. Tieši tāpēc gribētu piesaistīt jūsu uzmanību komisijas ieteikumam par eh, dalībvalstu partnersadarbību. Jo mūsu viedoklis ir tāds, ka Tikai kopā ar dalību valstīm un tikai partnersadarbībā ar dalību valstīm mēs varam uh, risināt šīs daudzās dažādās problēmas, ar ko saskarās pilsoņi un uzņēmumi uz vietas. Un es gribētu lūgt cītīgi sekot šiem ieteikumiem un nodrošināt, lai nacionālās uh, varas iestādes arī to nopietni uztvērtu. Mums ir jāveic šis preventīvais darbs, kopīgi ar dalību valstu iestādēm, un tikai tad mēs varētu sasniegt kopīgus rezultātus. Eiropas parlamenta palīdzība būtu ļoti augstu novērtēta. Gribu pateikties par pozitīviem komentāriem par Solvit. Solvit, kā jau jūs zinat, ir ļoti efektīvs problēma risināšanas mehānisms. Mums šobrīd ir kāds tūkstots gadījumu lietas gadā ņemot vērā to, ka Solvit tika izveidots pirms septiņiem gadiem, tad eh, jāsaka, tas ir diezgan ievērojams sniegums. Kā jau Lukāds kungs norādīja, zināmā mērā eh, Solvit ir pats savu panākumu upurs. Vienkārši šobrīd ir tik daudz lietu, par ko ir jārūpējas, ka resursi principā ir izstiet līdz maksimumam. Un tik tiešām ir valstis, kur ir nepieciešams stiprināt solvi centrus gan finanšu izteiksmē, gan cilvēku resursu ziņā. Uh, lai nodrošinātu labāku redzamību, sasniedzamību biznesa aprindās. Un Eiropas parlaments noteikti varētu palīdzēt mums stiprināt šo solvi centrus, un šo palīdzību mēs ļoti pozitīvi vērtētu. Paldies! Paldies! Komisijas pārstāvim es atvainojos, ka es neiepazīstināju ar jums, bet manās piezīmēs nebija uh, norādīts, ka jūs būsiet šeit klāt. Paldies, ka bijāt klāt un izteicāties. Uh, Tūnas kundze, vai jūs gribētu kaut ko teikt noslēgumā? Uh, Paldies! Gribēju pateikties par visiem komentāriem, par ļoti konstruktīviem komentāriem. Personīgi gribu teikt, ka arī man pašai šī ir bijusi ļoti laba pieredze darbojoties šajā komitejā, sastrādājoties ar ēnu referentiem un visiem pārējiem. Un es eh, ar tādu aizrautību braukos nākotnē. Mums bija tikšanās ar profesoru Montjē kungu, Tāpat arī ar tirgus ģenerāla direktorāta pārstāvjiem tikos. Uh, sure will... Un es ceru, ka nākamais rezultātu apkopojums uh, parādīs, uh, uh, ka mēs esam spējīgi sasniegt labākus rezultātus iekšējā tirgu. Well, And... Paldies! Vai mēs varētu apstiprināt laika grafiku attiecībā uz jūsu priekšlikumu? Man informācija norāda, ka grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir nākamā otrdien, pulksten 12. Vai tā ir? Tas ir pareizi, ja? Un pēc tam mēs tālāk izskatīsim grozījumus un balsosim par jūsu ziņojumu 1. decembrī. Datums var mainīties, tāpēc, ka notiks komisāru kandidātu uzklausīšanas, bet tāds ir šis grafiks. Un nu, tas, domāju, tas tos pietiekam daudz laika Monteskunga ziņojumam. Bet, kā es teicu, tā tad līdz nākošajai otrdienai, pulksten 12. jūs varat iesniegt grozījums Tūnas kundzes ziņojumam. Ļoti labi, mēs nedaudz esam iekavējuši, bet uh, es katrā ziņā gribēju nodrošināt, lai mums būtu tāds pilnīgs diskusijas šajā jautājumā. Tagad mēs pāriem pie otrās uh, viedokļu apmaiņas. Uh, ar referenti Haidī Rūlas kundzi. Mēs gribam uzzināt, kāda ir situācija attiecībā uz viņas ziņojumu. Šajā viedokļa apmaiņā droši vien mēs vairāk runāsim par procedūru un plāniem saistībā ar šo ziņojumu. Ēnu referenti Engelkungs ir klāt, ceru, gribu pārbaudīt, vai viss ir zālē, ēnu referenti. Engelkungs ir klāt, jā, no tautas partijas. Varniekundze ir klāt, bet Gebhards kundze viņu aizstāja, Kreutzmann kungs. Es eh, esmu ēnu referents no savas grupas, tā ka es arī sev piešķiršu pavisam nedaudz laika ar jūsu laipnu atļauju. Salvīnī kungs laikam nav klāt. Un eh, tad, ja kurš cits eh, komitejas loceklis, kas gribētu runāt, pats liet roku, vispirms došu vārdu Rūlas kundzei un tāpat arī laipni sveicu Vīdner kungu, kurš pārstāv tirgus ģenerāla direktorātu. Jā, viņš arī ir klāt šeit zālē no komisijas, tā tad Rūlas kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji! Man ir liels prieks redzēt, ka visi ēnu referenti šeit ir klāt un kopā, jo es esmu tikusies ar viņiem um, atsevišķi. Jāsaka, vēl ne ar visiem, tāpēc, ka daži vēl nebija nozīmēti, bet uh, mēs gribam organizēt uzklausīšanu janvārī šajā komitejā, šajā konkrētajā jautājumā. Doma būtu iesniegt manu ziņojumu plenārsēdē aprīlī vai maijā. Galvenais ir tas, ka mums vajadzētu visu aplūkot tagad jaunā situācijā, kad Lisabonas līgums ir ratificēts un jāraugās, kādā veidā tas uh, ietekmēs valsts uh, pasūtījumu sektoru. Un tad arī viss jautājums par pašu pārvaldi. Uh, vietējām pašvaldībām. Mums ir pirmo reizi tagad primārie tiesību akti, kas paredz, ka tiek stiprinātas pašvaldības. Komisija ir apstiprinājusi, ka dalību valstīm tagad būs vairāk jāiesaistās, un tas nozīmē, ka arī vietējā pašvaldība pārstāvi būs vairāk jāiesaist šajā likumdošanas procesā, un arī subsidiaritātes princips, princips ir jāievēro. Tāpat arī parašu tiesības būs uh, spēcīgākā pozīcijā. Kopš 2007. gada zināmas jomas ir tikušas skaidrotas, piemēram, Makārsī ziņojumā vai Vailēr ziņojumā, un uh, tiek uzsvērts, ka joprojām tūks, trūks tiesiskās skaidrības vairākās jomās. Uh, piemēram, Hamburga nolēmums to zināmā mērā skaidro. Tas parāda, kā attiecīgi vajadzētu izmantot uh, un pielietot kritērijus. Ir jāparedz zināms elastīgums runāt par kontrolas kritērijiem. Arbeit, das keine privaten beteiligt. Protams, ka vietējā pašvaldība pārstāvjiem pašiem ir jāveic kaut kāda kontrola, bet, ja ir iesaistīti privāti uzņēmumi, tad ir jāskatās uz uh, šo vietējo līmeni citā griezumā. Un runāt par uh, sociālās nozīmes vispārējiem pakalpojumiem arī šeit. Uh, ir jāsniedz skaidrojums par uh, privātiem un uh, biznesiem partnersadarbības projektiem. Un jāatzīmē, ka konkurss nav nepieciešams, ja šis privātais uh, dalībnieks vai partners piedalās. Tāpat arī par atlaidēm, es domāju, par to ir jāparunā Eirovas eh, nolēmums eh, arī ir mūsu priekšā, un ir vēl viens Itālijas eh, gadījums. Tie visi mums parāda, kā kopienu tiesa interpretē šos kritērijus un riski iespējas. Es domāju, ka runājot par koncesijām, tās vairāk nosaka iekšējā tirgus tie, tiesība akti. Vēl viena joma, uz ko mums vajadzētu vērst uzmanību, ir par nesaistošiem a, uh, uh, dokumentiem. Tāpat laikā ir arī tiesību akti, kas ir jāievēro, kas ir stājušies spēkā. Sociālie kritēriji arī tie ir jāņem vērā. Es ceru, ka Pavisam drīz tiks uh, izstrādātas arī vadlīnijas uh, rokas grāmatas. Jāsaka, ka uh, diezgan daudz ir arī jau izstrādāt dokumenti par iekšējā tirgus tā saukto ekoloza, ekoloģizāciju. Ir bijuši daudz paziņojumi, kas ir nākt nākuši klajā un kas ir publicēti par dažādiem tiesību aktiem, kas tiek izmantoti uh, valsts pasūtījuma sakarībā kā tādi instrumenti. Ja mēs skatāmies uz to visu kopumā, tad mēs varam uh, gūt iespēju, ka, kļū, ka trūks tādas juridiskās tiesiskās skaidrības un noteiktības. Viens komentārs, ko es gribētu izteikt, mēs aicinam komisiju labāk uh, koordinēt tās darbu valsts pasūtījuma jomā tā, lai būtu skaidri definētas kompetences un pilnvars Un esmu pārliecināta, ka iekšējā tirgus ģenerāldirektorātam būs ļoti svarīga loma, lai garantētu šo juridisko noteiktību. Un mums ir norādīts, ka zināmos gadījumos uh, vietējām pašvaldībām ir nācies tērēt apmēram vienu trešdaļu uh, budžeta juridiskā atzinuma vai konsultāciju saņemšanai attiecībā uz šīm konkursu procedūrām. Tātad te ir nepieciešams zināms skaidrojums. Un vēl viena problēma, ko mums būs jārisina. Nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī ir daudz dažādu, tā teikt, marķējumu, apzīmējumu vidē draudzīgam valsts pasūtījumam. Tas nozīmē, ka tirgus ir ļoti saf, sašķelts, fragmentēts. To mēs negribam. Uh, mums būtu nepieciešama lielāka vienotība, harmonizētāka šo, tā teikt, zaļo kritēriju izmantošana. Un ir viens jautājums, ko komisija varētu darīt, lai nodrošinātu, ka ir labāka vienošanās par šo harmonizāciju starptautiskā līmenī, lai labāk izmantot šīs tās augtās zaļās eh, valsts pasūtījuma iespējas vai marķējumus varbūt ir zināms direktīvas, ko var izmantot, lai panāktu labāku skaidrību par šo marķējumu eh, skaidrošanu. Mēs noteikti uzturēsim kontaktus ar komisiju, prasīsim vairāk informācijas par šo tiesisko skaidrību un noteiktību valsts pasūtījumu jomā. Tātad šīs ir manas konkrētās prioritātes, eh, prioritātes eh, uzklausīšanai un manam ziņojumam. Un domāju, ka šādā veidā mēs varētu tā kā izvērtēt veikt tādu kā inventarizāciju un konstatēt, kāda ir situācija valsts pasūtījuma jomā. Es tikai gribētu nozīmēt, ka eh, finanšu krīze, kas šobrīd valda, šajos apstākļos mēs zinām, ka kontraktu piešķiršana var veicināt dažādu sektoru attīstību, bet mums ir nepieciešams vien, vienkāršas procedūras skaidrība un noteiktība, un uz to arī mums jāvei, jāvirs savus darbus. Paldies Rūlas kundzei par ļoti visaptvarošo stāstījumu. Es domāju, ka es pats un citi droši vien piebildīs vēl dažas detaļas, kas tikai parāda, cik svarīgs šis ziņojums. Engelkungs, pirmais no tautas partijas. Merci, Paldies, priekšsādātāji! Es arī piekrītu uh, tām, kas jau tika teikts. Jo, protams, mums nāksies sadarboties. Rūls kundze ir minējusi vairākus punktus, kas arī tiks iestrādāta viņas ziņojuma projektā. Es domāju, ka Tas, ko viņa līdz šim ir veikusi, parāda, ka ir vairāk ļoti svarīgi punkti saistīti ar šo juridisko skaidrību. Vai nu mēs runājam par valsts uh, iestādēm vai par uh, citām iesaistītajām pusēm, kas ir iesaistīts kaut kādā veidā valsts pasūtījuma procesos. Mēs zinām, ka tā ir viena no problemātiskajām jomām šobrīd. Te nav runa par jaunu soļu spēl, spēršanu likumdošanā un jaunu tiesību aktu pieņemšanu. Mums ir jāskaidro tie tiesību akti, kas jau pastāv un jānodrošina, lai tie arī tiktu atbilstoši īstenot. Es domāju, ka tas atbilst uz vairākām, uz dažādām jomām. Rūls kundze runāja par nesaistošiem eh, dokumentiem un instrumentiem. Mēs minējām arī konsultācijas un informāciju un citus elementus, kas nav saistīti ar uh, striktiem noteikumiem, bet vairāk ir saistīti ar uh, tādu kā labo praksi. Bet, protams, ka to nevar vispārināt, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim situācijā, kad nevienam nav skaidrs, par, kādu, ar, par kādām definīcijām un jēdzieniem mēs strādājam. Ir valstis, kuras ir norādījušas, ka šī prakse ir labi izveidota un pastāv jau arī, zinām, izstrādāta terminoloģija. Tā, piemēram, tā sauktajā ekoloģiskajā vai zaļajā valsts pasūtījuma procesā. Un valsts iestādes izmanto šāda veida procedūras un izmanto terminoloģiju dažkārt arī īsti neapzinoties, kas ar to ir domāts. Un neviens iesaistītais, jāsaka, īsti nezina, par ko tur ir runa, un uh, līgums tiek piešķirts. Un šī ekoloģiskā vai zaļā, teiksim, sadaļa komponents uh, šajā līgumā nav tāda, kā varbūt sākotēji domāts. Tā tad ir jāvērš uzmanību šo juridisko skaidrību, un tas šeit ir viss svarīgākais. Nouveaux éléments et dans les nouveaux aspects à teneur écologique ir vairāki jauni elementi un aspekti šajā valsts pasūtījuma vidē draudzīgajā aspektā. Tas viss ir jāņem vērā arī runājot par uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Es nedomāju, ka šo MVU pārstāvju būtu pret to, ka tiek stiprināts videi draudzīgais aspekts, bet uh, viņiem noteikti vajadzētu būt arī pilnībā iesaistītiem un noteikumiem jābūt skaidriem un tie ir jātiecina uz visiem vienādi. Tā kā šī ir pirmā oficiālā viedokļa apmaiņa un procedūra ir uzsākta, tad jāsaka, tas arī ir viss šobrīd no manas puses un es ar lielu nepacietību gaidu iespēju pārunāt šo jautājumu mazākā grupiņā ar uh, ēnu uh, referentiem. Dankeschön, Herr Präsident. Äh, ich darf nochmal. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos vēlreiz atvainoties mana kolēģa vārdā, jo viņš joprojām ir tālis streika upuris. Sociāldemokrāti noteikti neko neteiks par uh, to, ka šāds gadījums ir noticis, jo gal galā mēs esam tie, kas visos gadījumos atbalsta streikošanas tiesības. Bet nu kā arī iepriekšējā reizē uh, viņš ir nosūtījis man visu informāciju, es atkal lasīšu franču valodā, un es vēlos arī pateikties uh, referentei par to, kādā veidā viņa pasniedz informāciju. Viņa ļoti pareizi uzskaitīja būtiskākos punktus Un tā kā jūs arī pieteicāt uzklausīšanu, mana politiskā grupa labprāt uh, panāks to, lai šī uzklausīšana arī notiktu, un mana politiskā grupa labprāt visu atbalstīs. Tagad, tad, kad mēs saprotam Lisabonas līguma stāšanos spēkā, tad ir jāatcerās, ka ir nepieciešams tī, tos instrumentus, kas ir paredzēti Lisabonas līgumā, pilnībā arī izmantot. Un šeit es varu piekrist, ka pašvaldības var panākt un izmantot diezgan daudz ko, uh, Un tas pats attiecās arī uz sociālo pakalpojumu pro protokolu. Un šeit mums ir jauni instrumenti, politiski instrumenti. Un šeit es varu tikai apsveikt, ja jūs to esat iekļāvuši kā pamatprincipu, jo ir ļoti svarīgi, lai Lisabonas liegums būtu veiksmīgs un efektīvs. Un tikpat svarīgi es uzskatu, Tas, ko jūs teicat par tiesisko paļāvību, ir ārkārtīgi svarīgi. Un ir daudz visādi noteikumi, kas ir saistīti ar soft law, ka ir dažādi neoficiāli, neobligāti noteikumi, nesaistoši priekšrakstu un tā tālāk. Bet šeit ir svarīgi arī tiešām lūgt Eiropas komisiju, lai tā panāktu uh, absolūto kārtību gan Lisabonas līguma kontekstā, gan arī Eiropas kopiena tiesas sprieduma kontekstā. Un ja tā tas notiks, tad es domāju, ka tas būs vienkārši ideāli un fantastiski, un jūs kā referente esat īstajā vietā. Un tagad es no savas kolēģis puses nolasīšu franču valodā. Je me réjouis de pouvoir travailler sur Man ir liels prieks, ka es strādāju pie šīs ziņojuma ar Rūlas kundzi, ar kuru, manuprāt, man šķiet, mēs esam atraduši ļoti labu sadarbību. Es zinu, ka mūsu referente ir eh, ļoti nopietna attiecībā uz šiem sociālajiem un vidas kritērijiem eh, valsts pasūtījuma kontekstā. Eh, te ir, tas ir viens svarīgs moments, kas arī man ir ļoti būtisks. Tāpat es gribētu, lai arī citi jautājumi tiktu iekļauts šajā ziņojumā, un domāju, ka Rūlas kundze un mūsu kolēģi noteikti izskatīs šos problemātiskos jautājumus. Man šķiet, ka ir vissvarīgākais pēc iespējas labāk ņemt vērā tās nepieciešamības un specifiskās iezīmes dažādās teritorijās un pašvaldībās 27 dalībvalstīs, un lai Eiropas Savienības dalībvalsts necenstos harmonizēt vairāk nekā ir nepieciešams, uh, Eh, vietējo praksi un lai tāpat laikā tiktu ņemt vērā arī kopienas tiesība akti. Vakar eh, no rīta mums noteikti interesants debats, eh, bet tomēr nepieciešama konkrētāka procedūra attiecībā uz maksājumiem šajās procedūrās, jo šķiet, ka maksājumu kavēšana no valsts iestāžu puses varētu ļoti smagi graut mazos un vidējos uzņēmumus. Tāpat laikā ir jānodrošina, lai tas neradītu pārliecīgu administīvo nastu vietējiem pašvaldībām, kā jau vakar tas arī tika uzsvērts debatēs. Pēdējais punkts, kam es gribētu pievērst uzmanību, man ir īpaši svarīgs. Jāņem vērā eh, sociālo pakalpojumu specifiskā daba eh, pašvaldībās. Eh, šādā tirgu nevar tikai un vienīgi ievērot konkurences noteikumus. Tāpat arī kvalitātes uh, aspekts, kurš ir grūti, protams, nosakams un izmērāms, ir ļoti svarīgs šajos pasākumos, un tam ir jābūt uh, prioritāram. Tātad tās bija dažas uh, pārdomas no manas puses, un es ceru, ka mēs spēsim šajās diskusijās vilzīties uz priekšu un izstrādāt labu ziņojumu. Paldies! Thank you very much. Paldies, turpina prieksēdis. Pateicos Gebhardas kundzei un pateicos arī kolēģei, kur nevarēja ierasties talis eh, streika dēļ. Kreutzmann kungs. Jā, ja, Fosicina, vielen dank. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms mēs ļoti pozitīvi raugamies uz to, kā kolēģi Rūlere risina šo jautājumu jo viņa tiešām ļoti principiāli pieiet šai lietai. Viņa norāda gan arī uz sabiedriski, gan uz valsts iepirkumiem no juridiskā aspekta, gan arī no visiem citiem aspektiem. Vēlos mazliet parunāt par eh, mūsu diskusiju mērķi. Tad, kad mēs runājam par valsts iepirkumiem, tad, protams, ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem pilnīgi visiem uzņēmumiem. Valsts nopirkumiem ir jākalpo tam, lai pašvaldības iegūtu visizdevīgāko cenu, jāizvērās no birokrātijas. Kolēģi Rillera ļoti labi to ir teikusi. Tātad viens no veidiem ir izmantot elektronisko vidi, lai uzlabotu izmaksu efektivitāti valsts iepirkuma procesā. Es domāju, ka šobrīd pašvaldību līmenī ir diezgan atšķirīga pieeja izmaksām, bet varu konstatēt, ka jau tagad ir dažās pašvaldībās ļoti efektīvi speciālisti, kas prot veiksmīgi strādāt ar elektronisko vidi tieši valsts un pašvaldība iepirkumu jomā. Un tad tiem uzņēmumiem, kas labprāt izmantotu elektronisko vidi. Dažiem no šiem uzņēmumiem, protams, ir uh, diezgan atšķirīga situācija, jo ir tā, ka varbūt uh, izmantojot citus iepirkumu veidus, ir rodas papildu izmaksas. Un šeit mūsu mērķi ir maksimāli samazināt izmaksas uzņēmumiem, kas piedalās iepirkumu konkursos. Uh, Tas, ko teica kolēģi Rolleri, mūsuprāt, ir pilnībā atbalstāms. Paldies viņai par komentāriem. Un noteikti diskusija laikā izkristalizēsies arī kādi labāki aspekti. Paldies! Did you want to go on speaking this, Mrs. Violet? Mrs. Paldies. Vārds eh, Harbor kungam. Es kā ēnu referents izteikšos pavisam īsi jo visa šī valsts iepirkuma joma ir uh, jautājums, kurā es esmu ļoti bijis iesaistīts kopā ar citiem kolēģiem, un domāju, ka tas ir izšķiroši svarīgs jautājums mūsu komitejas darbam. Man ir liels prieks, ka Rūlas kundze ir piekritusi izstrādāt šo ziņojumu, viņa ir atbilstoši kvalificēta šim darbam, un es domāju, ka, zināmā mērā, mums izdosies noteikt, uh, nospraust latiņu tam darbam, ko mēs gribam veikt un ka mēs arī sniegsim atbalstu ēnu referentiem, koordinatoriem, jo noteikti būs jautājumi, kas būs jārisina. Varbūt pāris papildus komentāri par jomām, kurās uh, es esmu īpaši interesēts. Es zinu, ka vairāk no jums jau jūs minējāt vairākus citus kolēģi ziņojumu un uh, Vailers ziņojumu. Es neatceros, uh, ka kāds būtu pieminējis Hārbor ziņojumu par uh, to, lai valsts iepirkums stimulētu inovācijas. Tā ka zināmā mērā es uh, tagad, jā, tā humoristiski piesaucu šo ziņojumu, tāpēc, ka jūs to aizmirsāt, bet uh, šis inovāciju uh, jautājums ir tāds pilnīgi vēl neizmantots, tāpēc es domāju, ka arī dažas no manām rekomendācijām varētu tikt ņemtas vērā. Un Engla kungs un Kreutzmann kungs par to runāja, un varbūt arī citi, par to, ka ir svarīgi iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus šajā iepirkuma procesā. Es domāju, ka tā ir reāla problēma daudzās dalību valstīs, un to vajadzētu, tam vajadzētu pievērsties uh, nopietni. Vispārējā piekļuve ir grūta daudzās valstīs, arī manā valstī, tāpēc, ka ir uh, birokrātiskas un kavējošas procedūras. Mēs gribam veicināt arī inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos. Vēl viena lieta, ko gribētu minēt. Nesadzirdēju, ka to kāds būtu pieminējis, un tas ir uh, kompensācija direktīvas ieviešana. Tas ir ļoti nopietnas priekšlikums, ko mēs ierosinājām agrāk, un atkal es domāju, ka tas eh, šī direktīva tieši dos sajūtu uzņēmumiem, ka a, eh, par tiem rūpējas un a, eh, ka būs paredzēts kompensācijas, ja šīs iepirkuma procedūras netiek atbilstoši realizētas. Un a, mans pēdējais komentārs par Zviedrijas pieredzi. Mēs devāmies pie Zviedrijas konkurētspējas, konkurētspējas iestādēm, un viņi Zviedrijā ir atbildīgi arī par valsts iepirkumu, jo uh, Šī struktūra tiek uzskatīta par pilnīgi neatņemamu sastāvdaļu, lai nodrošinātu konkurētspējīgu tirgu un nodrošinātu vidi patērētājiem un uzņēmumiem. Un es domāju, ka valsts iestāžu iesaistība un šī iepirkuma realizēšana dažādās valstīs ir ārkārtīgi interesanta pieredze. Tāpēc es ceru, ka šis ziņojums varbūt no vienas puses nebūs pārāk ambiciozs, bet no otras puses tas varētu būt kā tāds ietvars mūsu turpmākam darbam. Un šai sakarībā es domāju, ka uzklausīšana, par ko mēs esam vienojušies, šī publiskā uzklausīšana, būs eh, ļoti laba iespēja. Un, Rūls kundze, jūs vēlāk varēsiet pastāstīt par laiku grafiku. Tātad tas bija mans pienesums, un eh, es biju pēdējais ēnu referents sarakstā, un tagad mēs uzklausīsim Švāba kungu un Vailers kundzi. Tātad Švāba kungam vārds. Jūs esat nākošais, un pēc tam Vailers kundze, un pēc tam Vīdner kungs no Tirgus ģenerāldirektorāta. Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos atkārtot arī to, kas jau bija pateikts. Manuprāt, Rūlas kundze ir izveidojusi ļoti reālu darba grafiku un tik runāts arī par briefing notes. Un tik tiešām ir tā, ka ar Lisabonas līgumu mums būs daži grozījumi arī pašvaldību līmenī. Un ļoti labi ir nepieciešams, ļoti labi to izstrādāt, detalizēt. Vēlos tagad runāt par atsevišķiem aspektiem, nerunāšu par visu, jo, kā jau teicu, daudz kas jau ir pateikts. Vēlos tagad runāt par EKT spriedumu attiecībā uz štat training un comeback um, uzņēmumu. Un šajā gadījumā spriedums ir panācis konkrētāku risinājumu tieši attiecībā uz to, kā pašvaldības var paredzēt uh, savu, savu organizatorisko darbību Te pašā laikā šis spriedums bija daļai arī negaidīts. Un ir nepieciešams skaidri redzēt, kā šis spriedums ietekmēs iekšējā tirgus darbību. Vēl viena lieta, kuras varu piekrist Rularas kundzei un citu runātāju arī par to runāšu, tas ir jautājums pār pašvaldību līmeni, par to, kā pašvaldības sev veido nosacījumus kas nāk no Eiropas Savienības līmeņa, jo tiešām šie nosacījumi ne visos gadījumos ir viegli izmantojami, bet šie 30%, kas ir saistīti ar juridiskiem pakāpojumiem, protams, nenozīmē, ka ir uh, Eh, tik sarežģīti likumi, ka ir nepieciešams ārkārtīgi kvalificēti juristi, lai to visu ieviestu, bet tas ir runāts par to, ka tieši šajā konkrētajā gadījumā bija jānoskaidro atsevišķas lietas. Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par, par pašvaldību iepirkumiem, tad būtiskākais ir izvairīties no nevajadzīgām papildu izmaksām. Nākamais, par ko es runāšu, ir iepirkuma noteikumi it tīpaši runājot par sociālo-politiskajiem mērķiem. Šeit Gepardas kundze ierosināja šo aspektu. Bieži vien jāuzklausa kritika, un ir svarīgi atkal runāt par to, kādi nosacījumi vispār drīkst būt ierakstīti iepirkuma konkursos. Man nav nekādu iebildumu, ka, piemēram, atsevišķās valstīs ir nepieciešams ierakstīt arī minimālās algas nosacījumus, bet saskaņā ar EKT spriedumu uh, varbūt būs grūti citu valstu uzņēmumiem iesaistīties konkurencē. Un šai gadījumā es nezinu, vai tas atbilst iekšējai tirgus mehānismam, un šeit, protams, ir nepieciešama papildu diskusija, un es domāju, ka ir ļoti labi, ka Rulers kundze to ir uzrunājusi šeit, un tad nākamgad varēsim pabeigt diskusijas un balsot par šo ziņām. Paldies! Mrs. Vāla. Vēlers kundze, lūdzu. Ruler kundze, jūs noteikti saprotat, ka jūsu viedoklis varu atbalstīt, arī man politiskā grupa to darīs. Jūs jau pirmajā diskusijā saņēmat no mums zaļo gaismu, turpināt strādāt šajā virzienā, ir daži papildinājumi. Daļai tas ir saistīts arī ar Švāba kungu teikto. Manuprāt, nav automātiski tā, ka Eiropas direktīva, kas prasa uh, E, nacionālajā līmenī diezgan liela administratīvas izmaksas. Tas neobligāti tā notiek. Man rodas sajūta, ka pašvaldībās jauni darbinieki, ka viņiem vienkārši grūti tik galā ar dažiem uzdevumiem, un tāpēc ir nepieciešams vienkāršot šo procesu kopumā. Iepriekšējā sasākumā mēs nevarējam uh, uzlabot šos noteikumus un padarīt tos vieglākus, bet šoreiz sanāks. Manuprāt, ne tikai Vācijā, bet arī Itālijā, es zinu, ka arī Francijā daudzas lietas notiek, uh, notiek tādas lietas, kā EKT spriedumi, spriedumi tiek, uh, uh, tiek taisīti par uh, konkurences Uh, konkurences noteikumiem un EKT spriedumi um, ietekmē pašvaldību darbu, ja tas nozīmē, ka ir sūdzība, ir kaut kas jāmaina un tā tālāk. Mēs vēlamies izvairīties no tā, lai jau uzreiz ir pietiekami skaidri noteikumi, lai speciālisti, kas darbojas nacionālā līmenī, lai viņi varētu izmantot mūsu ieteikumus. Tad mēs varam, piemēram, mūsu uzklausīšanā iek, ies, iekļaut vismaz divu valstu speciālistu, ne obligāti no Vācijas, var arī no citām valstīm. Un es skatos, ka esam aizmirsuši par tādu kolēģi Frotokungs no Francijas. Jā, viņš Viņš izstrādāja ārkārtīgi svarīgu dokumentu, kas kļuva par stūrakmeni mūsu debatēm. Tad Rulers kundze. Arī pirmajās diskus, pirmajā diskusijā es esat runājuši par kritērijiem, par ekonomiskiem, par sociāliem, taču man interesē vēl šie desmit kritēriji, kas iepriekšējā direktīvā bija iekļauti. Un, protams, tika runāts par ekoloģiskiem kritērijiem, sociālajiem kritērijiem, bet kā ir ar tiem citiem kritērijiem? Un mani arī ļoti interesē, vai mums ir pirmie atzinumi par to, ko esam izveidojuši konkurētspējas dialogu. Es zinu, ka uh, tāda, val, tāda pilsēta kā Hessene dara to labprāt, viņi uzskata to par pilotu projektu, kaut kas ārkārtīgi jauns un interesants. Uh, būtu interesanti uzzināt, kādi ir rezultāti. Mēs tieši gribējam šo konkurētspējas dialogu veicināt. Uh, būtu interesanti uzzināt, vai tas viss funkcionē un vai funkcionē pietiekami efektīvi, taču jautājums ir, vai arī sabiedrība tiek iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā, vai arī joprojām mēs esam situācijā, kad lēmumu pieņem tāda neliela elita, divi, trīs cilvēki un sabiedrība kopumā netiek reāli iesaistīta. Vēl viena lieta. Uh, par ko arī tika runāts masu mēdījos, ir vienkāršot iepirkuma procedūra, ir tīpaši finanšu krīzes situācijā, vienkāršot procedūru būtu ļoti pozitīva lieta, un šeit būtu svarīgi uzzināt un, un jūsu viedokli uzklausīt, vai jūsuprāt šāda procedūra ir nepieciešama, vai jau tagad, vai arī tikai kaut kad nākotnē. Es zinu, ka no manas puses izskanēja dažādas idejas un daudzas idejas, uh, Es nesaku jums tagad, tagad pilnīgi visu iekļaut jūsu ziņojumā, bet, nu, vismaz kādu komentāru. Paldies! Paldies, Vailers kundzei, un es pasakos arī par jūsu ieguldījumu šajā procesā. Ir vesela virkne ieinteresēto, un es ceru, ka jūs visi strādāsiet kopā ciešā kontaktā. Vidners kungs no komisijas. Mēs esam pārkāpuši jau laika grafiku. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums vēl būs iespēja apmainīties ar viedokļiem, un es lūgtu jūs runāt īsi, un pēc tam es došu noslēgumu vārdu Rūles kundzei. Tā tad Vidner kungs, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs, es tiešām runāšu lakoniski. Es personīgi uzsaku, ka ziņojumā ir pieminēti divi galvenie aspekti kāda ir novērojama publiskā iepirkuma jomā. Mēs runājam par zināmu koherenci, atbilstību starp publiskā iepirkuma jomu un, piemēram, sociālās inovācijas jomu un citām jomām. Ir vesela virkne svarīgu iniciatīvu, kurus mēs izskatām ne tikai DJ, tir, ne tikai tirgus ģenerāla direktorātā, bet arī citos ģenerāla direktorātos. Un iespējams, ka mūsu ģenerāla direktorāts nākamajā gadā sagatavos sava veida ieteikumu, dokumentu, ceļa karti, vadlīnijas, kuras būtu vēlams ievērot publiskā iepirkuma situācijā. Jo arī mums ir skaidrs, ka eksistē zināma neskaidrība par to, ko darīt ar visiem dokumentiem, ko sagatavo varas iestādes. Nākamais runiet par vienu tiesvedību, kura notiek ārkārtīgi ātri, un tā ir tiesvedība starp publisko sadarbību. Mēs šobrīd sekojam cieši tiesvedības procesam un mēģināsim to interpretēt un nāk klajā ar mūsu skatījumu pēc tam, kad tas būs beidzies. Un esam pārliecināti, ka tas arī palīdzēs līgumslēdzējām pusēm turpmākajā darbā. Es no komisijas puses varu apgalvot, ka mēs ļoti cieši ar jums sadarbosimies šā ziņojuma turpmākā izstrādē. Paldies! Paldies, turpmīgi priekšsēdis! Mēs eh, arī ar cerībām un vēlmēm skatāmies uz sadarbību. Un tagad Rūlas kundze dod jums vārdu noslēgumā. Man ir ļoti īsts komentārs. Es pirms vēlos norādīt uh, visiem bērnu referentiem, ka man ir tikai četras lapus manā ziņojumā, ja? tad um, lūdzu saprotiet, ka es nevarēšu tagad vēl piecas pie, lapus pielikt klāt. Vienkārši svarīgi koncentrēties uz pašu būtiskāko, un to es arī gribēju pateikt ar savām četrām lapusēm. Uzklausīšana būs ārkārtīgi svarīga lieta, jo tad mēs varēsim runāt par visiem šiem jautājumiem. Par kompensācijas direktīvu tas netika iekļauts, jo. Vienkārši vēl nav pagājis uh, no, uh, iesniegšanas, uh, ieviešanas laiks, Un tāpēc es varu, protams, to tā īsi pieminēt, bet tur nebūs nekādas kvintesences vai arī kopsavilkuma vēl kaut kā. Un domāju, ka pareizi būtu koncentrēties uz to, ko pieminēja komisija, bet, nu, mēs drīz sanāksim atkal ar ēnu referentiem, tad, kad o, uh, visi ir sākuši darbu un varēsim sarīkot uzklausīšanu, un tad es uh, nākšu klāj ar jaunu redakciju, un jūs varēsiet atbilstoši sniegt grozījumus. Paldies! Paldies! Paldies, ka jūs vadiet šo viedokļu apmaiņas procesu. Es tikai vēlējos pateikt, ka mūsu patreizējais laika grafiks ir sekojošs. Mums būs uzklausīšana, tātad organizējam to vai nu 21. vai 26, 25. vai 26. janvārī. Par to mēs vienosimies pēc iespējas ātrāk. Tātad organizējam uzklausīšanu. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie mūsu pēdējā darba kārtības punkta šonadēļ mūsu komitejā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, kuru atbildīgā komiteja ir NV komiteja - biocīdo produktu laišana tirgu un tirgu lietošana. Man ir īpašs go, īpaš gods šeit sveikt Kristu Klāsas kundzi, kas ir referente no NV komitejas par šo ziņojumu. Un Sartori kundze ir ziņo atzinuma sagatavotāja no mūsu komitejas puses. Tā tad ir ļoti veiksmīgi redzēt mūsu komiteju sadarbību šajā jautājumā. Un Viens no galvenajiem jautājumiem šajā darba kārtības punktā ir lūgt komisiju veikt ietekmes novērtējumu par šo priekšlikumu. Kā jau e, kolēģi zina, mūsu komitejā mēs bieži lūdzam komit, komisiju sniegt savu ideju vai pārskatu par regulas priekšlikumu. Tagad es varbūt ierosinātu darboties nedaudz savādāk. Es došu vārdu tūlīt komisijai par ietekmes novērtējumu pārskatu un tad došu vārdu abām referentēm. Šantela Bareča skundze no komisijas, es ceru, ka es izmanto, izrunāju jūsu vārdu pareizi. Jūs esat no vides ģenerāla direktorāta ieradusies šodien mūsu komitejā. Visi ir saņēmuši savās mapītēs jūsu apkopoto ietekmes novērtējumu, kas ir pieču, piecu lapušu garš. Bet patiesībā ir tāds garāks apkopojums, ne tikai kopsavilkums, kas ir apmēram 80 lapušu garumā. Bet eh, šis garākais apkopojums ir pieejams tikai angļu versijā. Tātad dati un kopsavilkums ir piecu lapas pušu garumā. Tagad dod vārdu Baračī kundzei no komisijas lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. Jūs gandrīz pareizi izrunājāt manu vārdu. Mans uzvārds ir Bričī, bet paldies, ka jūs vismaz mēģinājāt. Paldies! Es vēlētos pateikties gan Sartorī kundzei par izrādīto interesi un sagatavoto atzinumu. Tas ir ļoti svarīgs regulas priekšlikums, un es vēlētos pateikties arī Klāsas kundzei, kas ir atbildīgās komitejas referenta. Uh, Pavisam īs pārskats pār regulas priekšlikumu, tātad definīcijas un ietekmes novērtējums. Vispirms, mums visiem ir jāsaprot, ka mēs runājam par direktīvu, kur ir darbojusies jau astoņus gadus tieši par biocīdajiem produktiem. Un direktīva ir nedaudz pieregulēta, tā ir daļai darbojusies ļoti veiksmīgi, daļai netik veiksmīgi un daļai pavisam izgāzusies savā darbībā. Runājot par vides un veselības jautājumiem, direktīva daudz ir palīdzējusi, ir vairāki produkti, kur ir izņemti no tirgus, izņemti no pārdošanas. Mēs runājam par biocīdajiem produktiem un tādi, protams, tirgo vēl joprojām at. Rodās, bet tie eh, ir droši uh, Un vēl bez tam ir dalība valstis, kurās nav nekādu noteikumu par biocīdajiem produktiem. Tā tad ir dalība valstis, kuras vienkārši biocīdos produktus palaida tirgū. Pirms astoņiem gadiem pieņemtā direktīva, kura sāka darboties, ir, ievērs, ir ieviesusi zināmas korekcijas šajā, šajā histēriskajā tirgū. Uh, bet eh, direktīvas ieviešanas rezultātā ir radušies papildus izdevumi tieši tiem izdevumiem, kuri ražo produktus, kuri tiek palaisti tirgū, tātad gala ražojums. Īpaši mazie un vidēji uzņēmumi ir cietuši īpaši smagi. Runājot par aktīvajām vielām, kuras parasti ražo lielās kompānijas, bet gala produktu ražo mazās kompānijas, un tiem izdevumi ir bijusi lieli. Komisijas vēlme ir padarīt efektīvākus tiesību aktus un, protams, palīdzēt ražotājiem tirgu laist tādus produktus, kuri ir droši un palaist šos produktus tirgu daudz efektīvāk nekā līdz šim. Mums ir divi galvenie eh, mērķi. Pirmais ir samazināt izmaksas milzīgās izmaksas, kuras ir saistītas ar datu apkopojumu, ir arī obligāta datu apmaiņas prasība, un tas tiešām ietekmē MVU. Otrs mērķis, kuram pieskaršos tikai garām ejot, ir eh, tālāka veselības un vides aizsardzības noteikumu stiprināšana. Patreiz spēkā esošajā direktīvā ir zināmas plaisas un ir viens biedējošs piemērs, par kuru pirms gada rakstīja plašsaziņas līdzekļos. Par šo gadījumu ir rakstīts un mazliet to apkopoši īsi. Ja mums ir patēriņa produkts, kas ir ticis ap, ap, um, apstrādāts ar biocīdajiem produktiem, Eiropas tirgu jūs šo produktu varat parāst tirgu tikai tad, ja šis biocīds ir Eiropā akceptēts, certificēts. Bet Ja kāds produkts tiek ievests Eiropā, tad patreizajā situācijā nav neviens, kurš kontrolē, ar ko produkts ticis apstrādāts. Pirms gada runa gāja par kurpēm, ja pareizi atceros, kuras tika ievestas Eiropā no trešās valsts, kuras bija apstrādātas ar tādām vielām, kuras Eiropas tirgu ir aizliegtas. Un eh, šīs vielas izraisa apdegums uz ādas un bija simtiem pircēju, kuri, ja pareizi atceros, Francijā un apvienotajā karalistē tika ievietoti slimnīcā ar ādas apdegumiem. Tā tad runa gāja par divāniem un kurpēm, kuras, kuras bija apstrādāts ar Eiropā aizliegtām vienām. Un jaunajā priekšlikumā mēs runāsim arī par veselības ietekmi un vidas ietekmi. Uh, Runājot par citiem būtiskiem mērķiem, tad tas, kā minēju, ir samazināt izmaksas. Ietekmes novērtējumā mēs runājam par dažādu politiku jomām, un, protams, mēs vēlamies samazināt izmaksas, izņemot gadījumus, kad mēs runājam par apstrādātiem ražojumiem, kur runa iet par papildus marķējumu ražojumiem, ja tie tikuši apstrādāti ar biocīdajiem produktiem. Tātad šobrīd nav šāda marķējuma prasība, bet mēs uzskatām, ka ir būtiski tādu ieviest, jo tas tiešām gan aizsargātu iedzīvotāju veselību, gan arī izglītot iedzīvotājus un novērstu alerģiju risku. Tātad runājot par kurpēm, runa tiešām negāja par to, ka uh, kāds ir uh, alerģisks pret šo vielu. Runa gāja par normāliem iedzīvotājiem, kuriem alerģijas nav, bet viņus visus ietekmē šī indīgā viela. Otrkārt, mēs runājam par izmaksu samaksu un par efektivitātes palielināšanu. Trīs piemēri efektivitātes palielināšana un eh, izmaksu samazināšana. Mēs vēlamies redzēt detalizētāku certifikācijas procesu visiem ražojumiem. Mēs vēlamies konkretizēt laika termiņus Un eh, patreizajā direktīvā man pārsteidz tas, ka direktīvā nav vispār nekādi termiņi ies, ierakstīti. Nav termiņi dalību valstīm gala produkta certifikācijai. Tātad, ja kāds ražotājs ir veicis ietekmes novērtējumu, savācis visus nepieciešamos dokumentus, visas veselības pārbaudas, viss, Ražotājs nezina, kad dalība valsts viņam dos zaļo gaisu un palaist produktu tirgu, jo termiņa nav nekādu. Tas ir slikti gan ražotājam, gan arī, protams, zinātniekiem un pētniekiem, kur nodarbojas ar ekspertu sniegumu sniegšanu. Neviens nezina, kad kaut kas notiks, kad viņi saņems detalizēt atbildi no varas iestādēm. Vēl bez tam ir izveidota sistēma, kuras nolūks ir efektivitātes palielināšana, un mēs vēlamies ieviest centralizētu ražojumu certifikāciju. Patreiz eksistē divas paralēlas sistēmas. Dalību valstis var turpināt certificēt produktus tikai mums ir jānosaka tām termiņi, laika termiņi, bet mums ir jādod iespēja arī tā saucamā zema riska ražojumiem iziet centralizēto procedūru, ar kuru nodarbotos vidas aģentūra Helsinkos. Helsinku vidas aģentūra jau, es atvainojos, tā ir ķīmisko vielu aģentūra. Uh, Tā nodarbojas ar ķīmisko vielu eh, efektivitātes novērtējumu. Un šī aģentūra nodarbotos arī ar biocīdo produktu centralizētu certifikāciju. Tas būtu pirmais solis samazināt zema riska produktu tirgū palaišanas laiku, un tas palīdzētu arī mazajiem uzdevumiem, mazajiem uzņēmumiem, es atvainojos, nodarboties ar jaunradi un inovācijas idejām, uh, un tas attiektos arī uz visiem ražojumiem, kuri izmantotu jaunas vielas un kuri vēlētos šos ražojumus apstrādāts ar jaunām vielām palaist tirgū. Cits aspekts, kas ir ārkārtīgi būtisks, kuru vajadzētu šeit uzsvērt, tātad dalību valstis turpinās certificēt ražojumus dalību valstu līmenī, mums ir jāievieš savstarpējā atzīšana, jo tādējādi uzņēmumi varēs izmantot iekšējā tirgus priekšrocības, piemēram, ja viena dalību valsts certificē biocīdo produktu, tad citām dalību valstīm būs jāakceptē šis produkts, ja vien nav citi īpaši nosacījumi. Šeit ir zināms paralēlis ar pesticīdu reģistrāciju un certifikāciju, bet domāju, ka vajadzētu tomēr nodalīt pesticīdu un biocīdu lietošanu, jo biocīdos mēs sastopamies ar tirgu, kas ir ārkārtīgi dažāds. Biocīdie polu, pro, produkti ir piemēram tādi, kuri aizsargā um, vilnas izkrišanu aitām un ir tādi, kur apstrādā kurpes un uh, viss kaut ko. Un pret kasīšanos dzīvniekiem es varu šeit minēt veselu virkni. Uh, bet mēs runājam arī par, piemēram, parkos un pilsētās izmantoto kaitēkļu apkarošanas produktiem. Tātad spektrs ir visai plašs, bet šeit mēs varbūt runājam par biocīdiem produktiem, kur tiek izmantoti lielos apmēros ražošanās, un šeit eh, nav konkrēti noteikumi atrunāt. Šeit mēs varbūt vēlētos savstarpējo atzīšanu starp dalību valstīm, jo tas samazinātu izmaksas. Varbūt pāris citi iemesli, kas veicinātu izmaksu samazināšanu. Mēs runājam par mugurkalnieku datu apmaiņas sistēmām. Mēs esam pieprasījuši datu apkopošanas prasības, kuras tādējādi uzliek par pienākumu dalību valstīm, ja, piemēram, kompānija e, iesūta kādus datus, dalību valstī, tad, piemēram, patreizajā direktīvā zema riska biocīdie produkti eh, nesastopas ar vieglāku birokrātisko ceļu. Doma bija tāda, ka eh, zema riska biocīdajiem produktiem būs vieglāka palaišana tirgū, bet astoņu gadu laikā tikai divi produkti ir izgājuši šo vieglāku certificēšanas ceļu, līdz ar to šī klauzula nedarbojas. Uh, Vēl bez tam mēs vēlētos labāku struktūru, labāko struktūru arī soda naudām, kur mēs runātu par struktūru un nevis. Un centralizētajai procedūrai mēs arī vēlētos redzēt aģentūru, piemēram, par rīč produktiem mēs piemērotu komitoloģijas procedūru, uh, Un šajā regulas priekšlikumā mēs vēlamies redzēt eh, nodevu samazināšanu mazajiem un vidējiem izņēmumiem. Visbeidzot, eh, mēs vēlētos direktīvu tiešām redzēt pārvērstu regulā, bet eh, galvenais mēs vēlamies samazināt administratīvo slogu. Un Kas ir vēl svarīgāk, mēs vēlamies redzēt termiņu ieviešanu un vienotus eh, priekšnoteikumus visā, visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, lai tiešām ražotāji varētu izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Liekas, ka ar to arī pietiks. Paldies! Es atbildēšu uz jebkādiem jautājumiem. Well, no, well, thank you very much indeed. And I... Paldies! Es domāju, ka bija ļoti labi, ka jūs veicāt šo kopsavilkumu un sniedzāt tādu visaptverošu ietekmes izvērtējumu. Mans vienīgais komentārs ir tāds, ka izpilda kopsavilkums, eh, manuprāt, nesniedz visas detaļas. Un eh, jūsu ietekmes izvērtējumu lasot, nav īsti skaidrs, kādas rīcības opcijas jūs izvēlaties. Un pirmais uzlabojums, es domāju, būtu skaidri nospraust, kādām opcijām jūs dodat priekšroku. Jā, es saprotu, ka tas nāks ar direktīvu, bet tomēr. Un 48. lapas pusē ļoti noderīga datu tabula, kas varētu kolēģiem būt noderīga un kas skaidri parāda jūsu izmaksu un ietaupījumu analīzi. Un tā varētu būt ļoti noderīga lai izlīdzsvarotu ieguvumu un izmaksas, tātad visu to, ko jūs runājāt, bet tie ir vispārīgi raksturi jautājumi. Es ceru, ka ietekmes izvērtējuma plašāka sniegšana varētu būt uh, ļoti noderīga. Un uh, tādējādi mēs varēsim labāk izmantot visu detalizēto informāciju. Tātad tas bija tik tāds kā tehnisks komentārs no manis. Uh, Kas gribētu runāt pirmais? Klāsas kundze, Sartorī kundze, kura no jums gribētu uzsākt diskusijas? Sartorī kundze varbūt. Grazie Presidente. Alcuni, alcune considerazioni. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, pāris eh, komentāri manas runas sākumā. Vispirmām kārtām es eh, vēlētos pateikt, ka es esmu ārkārtīgi apmierināta ar to, ka mēs eh, šobrīd runājam par regulu. Kā jau komisijas pārstāve teica, mums eh, ar direktīvas īstenošana ir vairākas problēmas, un es uzskatu, ka regula ir vislabākais Eiropā pieejamais tiesiskais instruments, kā tikt galā ar problēmām jo regula darbojas visās dalību valstīs vienādi, tā nav jātransponē, un tādējādi mēs varētu izvairīties no veselas virknes problēmu, ar kurām sastopamies regulu gadījumā. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, vēlētos uh, pateikt jau arī 22. jūlija vēstulē Harbor kunga mīlēt, minēto Proti, šis ir jautājums, kurā mums vajadzētu e, runāt par komitejas darāmo šajā jautājumā. Protams, ka visas detaļas mēs šeit neizsmelsim, un eh, NV komiteja ir atbildīgā komiteja. Vēlētos no viss sirds sveikt klāsas kundzi šeit, un mēs eh, sadarbojāmies un sadarbosimies šo jautājumu diskutēšanā pēc iespējas efektīvāk. Esam jau tikušās, esam jau runājušas, un eh, tieši par šiem jautājumiem jau ir bijušas diskusijas arī ar citiem deputātiem. Es esmu IMCO komitejas referente un eh, ceru, ka es sadarbošos gan ar Klāsas kundzi, gan arī ar ēnu referentiem. Tātad mēs runājam par struktūru, kura ir atrunāta 98. gada regulā, un mēs vēlamies uzlabot šo eh, direktīvas tekstu un pārveidot to par regulu. Uzskatu, ka eh, būtu svarīgi runāt par veselu virkni aspektu. Es, pilnīgi, es personīgi domāju, ka mums vajadzētu paskaidrot eh, zināmas teksta daļas un nedaudz pārveidot formulējumus. Vairāki punkti, kurus vēlētos uzsvērt. Vispirms par izņēmumu kritērijiem. Mēs runājam par aktīvajām vielām, vismaz eh, piektajā pantā mēs runājam par aktīvajām vielām. Tātad es uzskatu, ka aktīvo vielu definīcijai ir jābūt daudz skaidrākai. Tikai tad mēs iegūsim visiem vēlamo rezultātu. Es domāju, ka izņēmumi būs vajadzīgi, bet no tiem pēc iespējas lielākā mērā ir jāizvairās, jo pārāk daudz izņēmumu nevarēs ļaut iekšējiem tirgum darboties veiksmīgi. Atsaucas uz cilvēku un dzīvnieku veselību. Tas arī ir svarīgi. Taču vēl svarīgāk ir savstarpējā atzīšana. Kā jau mēs dzirdējām, mēs vēlamies redzēt centralizētu certifikāciju, un man šī ideja patīk pat ļoti bet eh, sistēmu vajadzētu padarīt efektīvāku, proti laika termiņiem ir jābūt īsākiem. Jūs runājāt par koplēmumu procedūras piemērošanu gadījumā, ja dalību valsts likumdošanā ir atrunāts kas cits, un ja dalību valsts likumdošanā konkrētā produkta certifikācija ir aizliegta. Komisijas priekšlikumā vajadzētu paplašināt tvērumu, lai mēs runātu arī par citām kategorijām. Protams, ka to nevarēs izdarīt kā milzu lēcienu, bet mēs šeit runājam par 20, 2023. gadu. Es uzskatu, ka tas ir milzīgs laika periods, kolēģi, tas ir gandrīz 15 gadi, tas ir par ilgu. Trešais, ko vēlētos pieminēt, ir zinātne, pētniecība un jaunrade. Ar šo, <clears throat> ar šo regulu par biocīdo produktu laišanu tirgu un lietošanu mēs eh, runājam par 46. punkta definīciju, par to, kā vajag apkopot eh, pētniecības rezultātus, tas ir ārkārtīgi delegāts jautājums, jo daudziem ražotājiem tās ir papildus izmaksas, tā ir garāka procedūra un papildus izmaksas. Ņemot vērā tos noteikumus, kur šobrīd darbojas zinātnes jomā un analīžu nepieciešamības īstenošanā, uh, Mums vajadzētu atcerēties, ka visi ir ieinteresēti izmaksu sama samazināšanā. Bet mums ir jāatcerās, ka nedrīkst pakļaut riskam zinātniskos pētījumus, kaut arī mēs vēlamies izmaksas samazināt. Um, mēs zinām, ka ir vienšūņi un baktērijas, kuras izveido rezistents pret biocīdajiem produktiem, un tāpēc mums vajadzētu šos pētījumus veikt adekvāti. Runājot par formālo regulas teksta dabu, tad uzlabojumi tur ir, un tomēr man nav skaidrs, kādus produktus vajadzētu iekļaut biocīdo produktu sarakstā, tātad tādus produktus, kuri jau ir certificēti. Un uh, ir svarīgi arī atcerēties par aktīvajām vielām, kuras ir certificētas Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama lielāka skaidrība par tādām vielām, kuras nav atrunāts nevienā no patreizējiem priekšlikumiem. Jo regulāri. Tālāk runājot par savstarpējo atzīšanu, jā, noteikti tā notiek labāk nekā līdz šim, bet eh, šeit ļoti būtisks šķērslis ir tas, ka trūkst eh, pieredzes eh, piemērošanā līdz šim. Neviena savstarpējās atzīšanas procedūra vēl nav reāli tikusi izvērsta questo possa avvenire. Un'altra categoria ci. Es nezinu, varbūt šeit vajadzētu detalizētāks norādes, lai veicinātu šo praksi, varbūt eh, tā to varētu darīt. Un vēl viena uh, kategorija, kuras definīciju vajadzētu pielāgot, tas ir zemes risks biocīdo vielu izmantošana. 17. punkts uh, nosprauž kritērijus, kādiem ir jāatbilst šiem produktiem, bet es domāju, ka vajadzētu labāk definēt arī nelielus izmantotos vielu daudzums, lai pareizi tikt interpretēts uh, šis punkts. Tālāk runājot par uh, līguma pantiem, par uh, tvērumu paplašināšanu un pārskatīšanu jāsaka, ka es esmu ļoti apmierināta ar eh, to, ka šī joma ir iekļauta, tīpaši 45. pāns, kurš paredz eh, marķēšanas kārtību attiecīgajiem izstrādājumiem, pārņemot zināmas prasības, kas ir paredzētas arī citiem a, eh, produktiem, kas ir iekļauti 58. pantā. Tātad, kā es teicu, es pozitīvi vērtēju, jo ir nepieciešams nodrošināt šo produktu izsakojamību. Tālāk runājot par salīdzinošo izvērtējumu un apstiprinājumu atjaunošanu vai pagarināšanu. Tad, kad būs iegūta pieredze un tad, kad būs jau izmantots attiecīgs produkts, tātad tādas lietas nākotnē būs nepieciešams. Un vēl paliek daži jautājumi. Piemēram, Jautājums, kas ir saistīts ar eh, apstiprināšanas sistēmas konfigurāciju, tātad aktīvā viela, biocīdie produkti, ir jāparedz pietiekami ilgs laiks. Eh, tātad no formulas, no produkta izstrādes un līdz tā laišanai tirgū. Visi, kas izstrādā produktus, viņiem ir jāgaida attiecīgi iestāžu um, apstiprinājums un lēmums, un pašreizējos nosacījums vajadzētu mainīt tā, lai tā saucamie freeriders. Anche se capiamo che molti di loro eh, sono. Tātad šie it kā individuālie e, gadījumi neciesta no šo priekšrakstu raksturu, jo bieži vien tie ir mazie vidējie uzņēmumi, Un tas ir tieši sektors, ko Eiropas Savienība šobrīd grib aizsargāt un veicināt. Tā tad pasākumi nav vienkārši. Ir paredzēta 25. un 26. janvārī viedokļu apmaiņa. Uh, izskatīsim atzinumus. Uh, grozījuma iesniegšanas uh, datums ir 26. februāris, jebkurā gadījumā. Uh, 50. Uh, pāns un sadarbība ar komisiju uh, paredz, ka uh, darba grafika arī varētu mainīt, tā kā to jau minēja Klāsas kundze. Paldies Sartori kundzei, saka priekšsādātājs, un es domāju, ka mēs noteikti varētu ļaut jums strādāt un panākt vienošanos attiecīgajās jomās, kurās mums ir ļoti spēcīgas intereses. Te es domāju, mēs īpaši runājam par ietekmes uh, izvērtējumu un uh, izmaiņām produktu apstiprināšanā. Un, mm, Komisija jau izteicās, tāpat Kuņevs kundze runāja par uh, produktiem, kas tiek ievesti, kas ir apstrādāti ar uh, kādām vielām, un tirgus uzraudzība šajā jomā ir ļoti būtiska, un komisija to arī apzinās, tāpat arī kā savstarpējās atzīšanas jautājums, bet noteikti jūs to visu ņemsiet vērā. Tagad mēs varam izvērst tādas vispārīgas uh, diskusijas jautājumas komisijai. Gribētu tikai pārliecināties, ka ēnu referenti ir klāta Gebhards kundze, ir ēnu referente, uh, Busoja kungs, Kreutzmann kungs, Rūlers kundze, vis, visur klātesošā, vai jūs uh, gribētu izteikties? Foks kungs, uh, Savinī kungs nav klāt, Barņē kungs arī gribētu dot savu ieguldījumu. Tā tad lūkšu visiem izteikties īsi un paredzēt arī laiku, lai komisija varētu atbildēt. Un klāsas kundzes ļoti atvainojos, es uh, palaidu jūs garām. Es, protams, tā negribēju. Tā tad došu jums nākošie vārdu un pēc tam mēs dosim vārdu ēnu referentiem, ja jūs tā vēlētos. Vai arī varbūt jūs gribat kopsulkumu izteikt beigās. Es eh, pirms paldies priekšsēdētāju. Paldies arī, ka šajā komitejā man ir tiesības izteikties. Man ir iespēja izteikties ļoti īsi, jo Satorī kundze runāja ļoti plaši un norādīja uz pilnīgi visiem punktiem. Uh, izmaksas izvērtējums, ko veids komisija, un par to tika runāts arī vīdes komitejā. Man šķiet, ka šobrīd ļoti grūti izvērtēt šīs izmaksas, jo šis jautājums nav aprēķināms vienkārši eiro izmaksās, jo gal galā ir jāskatās, ko iegūs vīde, ko iegūs sabiedrības veselība, un ir jāskatās, kādā veidā mēs varēsim kvantificēt šo sabiedrības veselības ieguvumu. Šajā diskusijā mēs vēl redzēsim, kā varēsim sadalīt mūsu kompetences tiešām Nebūtu pareizi, ja divās komitejās tiktu izskatīta visa regula. Labāk būtu skaidri noteikt, kura, kurā vietā kuram ir intereses un kompetences, un tad atbilstoši skatīt. Šādā veidā mēs būsim nonākuši pie visveiksmīgākā risinājuma. Būtiskākie punkti, kurus es gribu vēlreiz uzsvērt, un varbūt arī politisko grupu pārstāvi varētu runāt par šiem pašiem jautājumiem, Ietekmes izvērtējumā, ko veica komisija, tur izmaksas ir, panāk, ir aprakstītas no 130 miljoniem līdz 100, 700 miljoniem. Tāda milzīga atšķirība, un tas vēlreiz norāda uz to, ka izmaksas aprēķināt ārkārtīgi grūti vai pat gandrīz neiespējami. Komisija saka un izmanto to kā pamatargumentu ideju par izmaksu ietaupījumu varbūt to vajag pamatot daudz labāk nekā komisija šobrīd to ir izdarījis. Man jau šķiet, ka šeit ir papildu aspekti. Manuprāt, ir ļoti labi, ja mums būtu šāda informācija. Mēs varētu pateikt, ka viss, kas nāk no trešajām valstīm, tas ir jāpārvalda saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību normām. Bet tad jautājums ir, vai arī šajā gadījumā uh, Eh, tad, kad es nopirktu, nu, piemēram, divānu, eh, lai tur būtu pilnīgi viss rakstīts šķiedrās, kāds tur ir biocīdi izmantoti un kādos posmos un tā tālāk. Es nezinu, vai tiešām ir nepieciešams tik detalizēt visu norādīt. Man šķiet, ka drīzāk būtu pareizi vienkārši pielāgoties tirgus prasībām, paskatīties, kas jau tagad eksistē tirgu, atbilstoši nodrošināt saprātīgu kon kontroli ir arī daudz kompetences, kas ir nodotas institūcijām. Esam runājuši diezgan daudz arī par rīču un par eša. Un šeit, protams, veidos arī tāds neliels sastrēgums attiecībā uz šīs regulas piemienošanu. Sanāk ir gan ķimikālīds, gan arī biocīdi. Un tāpēc ir lūgums komisijai, lai komisija laicīgi uh, ar institūcijām, sāk sadarbību ar aģentūrām, lai painteresētos arī tur, vai viņiem tur būs kādas papildu izmaksas, un tad mēs būsim izveidojuši veiksmīgu procesu un redzēsim, kas ir un kas nav reāli. Komisija piedāvā izveidot centrālo iestādi, kas nodarbotos ar medikamentu pielaišanu tirgu. Uh, Uh, bet viņi saka, ka to var darīt tikai attiecībā uz uh, tā saucamajiem low risk produktiem, bet es nezinu, kurš būs tas, kas izlems, ka šis ir produkts ar nelielu risku un šis ir produkts ar lielāku risku. Nākotnē, manuprāt, ir nepieciešams panākt veiksmīgāku sadarbību. Tad, protams, tāda koordinēšana ir pirmais solis, bet mērķim, protams, ir jābūt, lai visā Eiropas Savienībā būtu vienādi sabiedrības un veselības un drošības standarti. Tas ir mūsu mērķis. Satorī kundze, ja es dodos uz Itāliju uh, atvaļinājumā un es gribu nopirkt kaut, teiksim, kaut ko pret odiem un es, protams, gribu, lai es pirktu to pašu vismaz tikpat droši, kā es varētu nopirkt savā valstī. Tāpēc tiešām būtiski atcerēties, ka mēs šeit Eiropā runājam par vienotu tirgu, līdz ar to ir jābūt vienādiem standartiem. Paldies! Uh, Paldies! Vispirms es, pā, es vēlētos pateikties, ka jūs no NV komitejas sadarbojaties tik cieši ar mūsu komiteju. Es eh, pilnībā piekrītu jums par eh, izmaksu novērtējumu. Es uzskatu, ka ietekmes novērtējumā, kuru mums eh, prezentēja komisija, šajā ietekmes novērtējumā runa iet par administratīvo izmaksu samazināšanu. Taču runājot no patērētāja viedokļa, ir ļoti grūti novērtēt to, cik izmaksās sabiedrības ieguvums Runājot par materiālu apstrādi, izskatās, ka tas šobrīd ir visdārgākais aspekts. Protams, ka uh, materiāla apstrāde ir atrunāta tikai vienā īsā punktā. Nākamais par marķējumu. Mēs eh, vakar runājām par tekstilu izstrādājumu, marķējumu, un šeit ir zināma sasaukšanās starp, starp Tori un Mandersa kunga darbiem. Tagad došu vārdu ēnu referentiem pirmā Gebhardas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad es tik tiešām esmu ēna referente, nevis runāju citu vārdām. Šeit mēs runājam par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Mēs runājam par daudziem produktiem, produktiem, kas tiek lietoti gan dezinfekcijai, gan konservēšanai, gan arī ikdienas apkopēji. Tiešām varam uzskatīt, ka sortiments ir milzīgs. Mēs runājam par produktiem, kas tiek izmantota ikdienā. Ir pieminēti divi mērķi, ko minēja komisija. Tātad, ka izmaksām ir jābūt maksimāli zemām. Un otrais aspekts, kas tika pieminēts, ir saistīts ar uh, drošību un sabiedrības veselību. Man pašai šķiet, ka izmaksas ir otršķirīgs aspekts. Manuprāt, daudz svarīgāk ir panākt to, lai biocīdu izmantošanas gadījumā šie biocīdi ir, biocīdi ir pietiekami droši, lai tie nekaitētu videi, lai tie nekaitētu ūdens kvalitātei, nekaitētu mūsu iedzīvotāju veselībai un lai nebūtu nekādu alerģisko reakciju. Un arī jādomā attieci, attiecībās starp uh, biocīdiem un anti, antibiotiku rezistences jautājumiem, tā lai gal galā biocīdu tirgu būtu pēc iespējas mazāk. Tāpēc arī izmaksas aprēķins man šķiet tāds dīvains. Kā lai man, jā, kā lai es rūpējos par to, lai tirgu būtu vairāk biocīda, es tā īsti tiešām nesaprotu šo argumentāciju un esmu mazliet pārsteigta. Komisijas priekšlikums, protams, iekļauj arī pozitīvus aspektus, un uh, referents par to ir runājušas. Vispirms ir uh, apstrādātu materiālu iekļaušana, nākamais ir etiķēšana, arī tirgus uzraudzības kvalitātes uzlabošana attiecībā uz importiem, iespēja izsekot produktus, tas man šķiet visi šie punkti ir tādi plusu punkti. Taču, kur man rodas šaubas un bāžas, bet, protams, man jāpaskatās vēl rūpīgāk tekstā un jāizvērtē, Tātad manas bāžas ir saistītas ar Eiropas komisijas teikto. Komisija šeit runā par savstarpējo atzīšanu, ka šādā veidā, manuprāt, var samazināties prasības attiecībā uz produktu laišanu tirgū. Sanāk, jā, protams, mēs mēģinam samazināt birokrātijas slieksni bet te pašā laikā var gadīties, ka mēs pieļausim zemāku aizsardzības līmeni. Manuprāt, šie jautājumi ir jārisina ļoti rūpīgi un uzmanīgi, un tieši šajā jomā mūsu komitejai ir skaidra kompetence, jo mērķis ir aizsargāt patērētājus. Tāpēc es varu absolūti piekrist Satorī kundzei tajā, ka mums ir jāturpina darbs pie tā, lai uzlabotu sadarbību šajā jomā. Ja mēs šeit runājam ne tikai par vīdes aizsardzību kā pirmo mērķi, bet arī par patērētāju veselības aizsardzības mērķi. Un es ļoti ceru, ka mums būs pietiekam daudz laika, un tad es tikšos vēlreiz ar referenti, lai vēlreiz izrunātu tos punktus, kas jau ir izskanējuši šeit, mums ir nepieciešams ļoti rūpīgi un uzmanīgi pārbaudīt, tiešām, lai nesanāktu tā, ka mēs Uh, pazaudējam pašu būtiskāko rēķinot izmaksas. Jāpanāk maksimāla aizsardzība tajās jomās, ko es tikko nosaucu. Paldies! Uh, Paldies, Gebhārdas kundzei! Un tagad Kreutzmann kungs. Paldies! Priekšsēdētāji mans kolēģis teica, lai es runāju Aldis vārdā, un runāšu angliski, varbūt arī beigās arī vāciski mazliet ēnu referents var piekrist komisijas argumentācijai, nepieciešamību pārskatīt šo direktīvu. Ja drošība nav negatīvi ietekmēta, tad jebkāds priekšlikums, kas var vienkāršot pielaišanas procedūru, šādā veidā mazinās arī administratīvo slodzi, gan arī finanšu slodzi, gan valsts institūcijām, gan arī uzņēmumiem. Mēs varam piekrist uh, paplašināšanai attiecībā uz uh, darbības jomu. Mēs uzskatām, ka pārskatīšana ir jāpanāk, produkta drošība visā Eiropas Savienībā ir jāpārbauda drošība attiecībā uz tiem produktiem, kas tika ražoti ārpus Eiropas Savienības. Būtu absurdi uzlikt saistības tikai Eiropas Savienības uzņēmumiem, te pašā laikā, kad trešo valstu uzņēmumu varētu ienākt tirgu un tirgot savu produkciju, jo gal galā mēs šeit runājam par vienotu tirgu un patērētēm ar vienādām tiesībām. Nebūtu pareizi radīt ne, nevienādus noteikumus Eiropas Savienības uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem, jo tad var sanākt, ka Eiropas Savienības uzņēmumi vienkārši pārnesīs savu ražošanu uz citām valstīm, kur nav tik striktu noteikumu. Par centralizēto procedūru nedārgiem biocīdāliem produktiem. Ja vien šajos produktos ir aktīvas vielas, tur es mazliet apšaubu, taču centralizētās procedūras kombinācija un esošās procedūras kombinācija vienas dalībās līmenī šķiet pārāk sarežģīts uzdevums. Mēs uzskatām, ka vienot, vienot procedūra vēl nav izveidota visiem biocīdiem un ir nepieciešams panākt efektīvāku, lētāku procedūru, ko varētu izmantot uzņēmumi, kas vēlas saņemt atļauju tirgot šo produktu. Centralizētā procedūra uh, varētu tik tiešām veicināt inovācijas un izpēti biocidālo produktu jomā. Tas ir pozitīvi. Te pašā laikā ir jāpanāk, lai centralizētā procedūra būtu vienkāršāka nekā nacionāla procedūra. Savādāk nebūs nekādas pievienotas vērtības un līdz ar to priekš kām būtu, ne, būtu nepieciešams nodot šo uzdevumu Eiropas ķimikālajai aģentūrai uh, Tas vienkārši nozīmēs e, aģentūras resursu neliederīgu izmantošanu. Priekšlikums būtu atbalstams, ja dalība valsts procedūras būtu precizēts un vienkāršot, lai būtu gal galā skaidra informācija par to, kā šī centralizētā procedūra nāks par labu uzņēmumiem. Un parunāšu arī vācu valodā. Mūsu kolēģe Geparde runāja par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā gan sabiedrības veselības aspekts, gan arī vīdes aspekts. Un šodien esmu runājis ar vīdes aizsardzības organizācijām, un viņi runāja par to, ka uh, biro, birokrātijas procedūrām ir jābūt vienkāršotam, un bieži vien viņi saka, ka ja būs vienkāršotā procedūra, tad būs sliktāka veselība un sliktāka ietekme uz vidi. Un komisija saka, ka viens no mērķiem šajā direktīvā ir uzlabot vides uh, standartus, kā arī sabiedrības veselību. Tāpēc es tā īsti nesaprotu, kāpēc tajos brīžos, kad mēs runājam par birokrātijas samazināšanu, uzreiz visi automātiski domā, ka būs sliktāka vides aizsardzība. Cienījamā kolēģe, nedrīkst, protams, pieļaut, lai tirgu ienāktu produkts, kas ir negatīvi, pret, negatīvi ietekmē vidi vai arī sabiedrības veselību. Tas ir jāuzsver. Nav tā, ka ir tikai vainu vainu. Man šķiet, ka ir svarīgi jāpasaka, ka tirgu nedrīkst būt neviena produkta, kas negatīvi ietekmē veselību vai tirgu. Un tas ir pats par sevi. Dāmas un kungi, tas ir jāpasaka skaidri un gaiši. Ja pastāv iespēja ietaupīt uz birokrātijas izmaksām, tad tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir visveiksmīgākā situācija, jo tad viņi var investēt šo ietaupīto naudu inovācijās, viņi var nāk e, izstrādāt jaunus produktus un nedrīkst to visu aizmirst, jo uzņēmumi var arī ar ietaupīto naudu radīt jaunus, jaunas darba vietas. Tas ir, protams, mūsu mērķis, lai mūsu iedzīvotājiem būtu vairāk darba. Tāpēc es tikai un vienīgi atbalstu birokrātijas izmaksu samazināšanu, bet te pašā laikā jābūt produktiem, kas ir pietiekami droši. Tāpēc es atbalstu direktīvu. Paldies! Right, I, I just... Paldies! Turpina priekšsēdis. Mēs tiešām vēlētos diskutēt par stratēģiju, kāda ir komisijas priekšlikuma pamatā. Esmu pārliecināts, ka mums vēl būs laiks šādām diskusijām, un es vēlētos pēc tam dzirdēt, vai komisija vēlas runāt par to šodien, bet mēs patiesībā esam tikai diskusiju sākumā. Rūlis kundze, pēc tam Fokskungs. Paldies! Man ir ļoti īsts komentārs. Vēlos teikt, ka atšķirībā no iepriekšējā runātāja Vēlos teikt, ka mēs joprojām esam patērētāja tiesībā aizsardzības komitejā, nevis nodarbinātības komitejā vai rūpniecības komitejā, un tāpēc, jā, pre, jā, komisija kaut ko piedāvā, mūsu mērķis ir parūpēties par to, lai patērētājiem neuz, nesamazinātos aizsardzības līmenis. Mana politiskā grupa pārbaudīs to, un es domāju, ka Satorija kundze ir īstā Uh, eh, referents šajā jautājumā viņa nosauca visu pareizāko, diemžēl man nebija iespējas izskatīt šo ziņojumu ārkārtīgi rūpīgi, bet es to izdarīšu, un Satorī kundze var atbalstīt. Uh, Mr. Fox. Paldies, un vārds tagad Foks kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties Kreutzmann kungam par viņu komentāriem, jo es piekritu praktiski visam, ko viņš teica. Īpaši taiziņā, ka mums jānodrošina, lai neviens skaitīgs produkts nesasniegtu tirgu. Tāds produkts, kas skaitīgs cilvēku veselībai vai videi. Uh, šajā ietekmes novērtējumā ir uh, komentārs, ka šī regula samazinās testēšanu uz dzīvniekiem, un man liekas, ka tas ir īpaši pozitīvi vērtējums faktors. Izmaksu ietaupījums, kas ir norādīts šajā dokumentā, ir ļoti būtisks. Uh, no zemākām cenām iegūst patērētājs Un tāpat arī izmaksu samazināšanās veicinās pētniecību un attīstību. Es domāju, ka uh, šīs vis, šie visi jaunievedumi būs ļoti par labu patērētājiem, un man sociālistu kolēģi mani apmulsināja ar saviem komentāriem par šo pastiprināto aizsardzību. Tas man zināmā mērā apmulsināja. Es piekrītu arī uh, Klāsas kundzei par eh, šiem eh, zema un ne zema riska produktiem. Es gribētu, lai šo zemā riska vielu definīcija tiktu pārskatīta un lai arī attiecībā uz biocīdiem tiktu izvērsta centralizēta sistēma. Un, kā jau es teicu, no šī izmaksa samazinājuma, lai iegūtu tieši patērētājs. Paldies! Barņiekungs, Šaldemozes kundze un Gebhards kundze vēl gribēja īsti izteikties. Kā es teicu, es negribētu tagad uzsākt ļoti plašas debats, jo mums vēl būs citas iespējas, bet uh, vēl arī komisijai un Sartori kundzei es gribēšu dot vārdu. Barniekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau norādījāt, ka mums ir diezgan tādas saspringts debats. Mums ir jārunā par tādu vispārēju stratēģiju, kas nospraudīs tālāko darbību. Šis ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, tāpat kā arī daudz citi dokumenti, kas uh, ir izstrādāti iepriekšējos gados ar komisijas un parlamenta eh, līdzdalību. Šeit, es domāju, rīč uh, eh, regulu. Un uh, šai sakarībā man ir pirmais jautājums, ko es gribētu uzdot komisijai. Es atvainojos, ka man pēc tam ir jāiet ļoti ātri projām, jo šodien, kā jūs zinat, nekursē vilcieni un man ir jānokļūst citā vietā. Eh, viena lieta, kas jau tika pieminēta par vienu gadu, par šī vienu gadu termiņu, par pesticīdiem. es Francijas prezidentūras laikā pie šī dokumenta daudz strādāju, bet tagad kādu pēc tam es gribētu zināt, kāds ir izvērtējums šīs, eh, šīs, šīs pakotnes jautājumā. Pesticīdi un biocīdi ir principā tādas līdzīgas lietas, jo es esmu pārliecināts, ka e, ir iespējams ietaupīt mazāk lietot šīs vielas, pat ja mēs uzliekam zināmas ierobežojumus uzņēmumiem. Ja vienu un to pašu noteikumu ievēros visi, Un, teiksim, ja viena nosacījuma vienādi tiks izmantot visās uh, Savienības valstīs, es domāju, ka ražotāji varētu uh, paciest zināms ierobežojums, uh, cilvēku veselības vārdā un labā. Un katrā ziņā mūsu komitejā šis jautājums ir tik tiešām prioritārs svarīgs, citi varbūt ir sekundāri šai plāksnē. Tā tad ir taču iespējams pieņemt kaut kādas ierobežojumus sabiedrības veselības vārdā, ja visi uzņēmumi varētu būt droši, ka iekšējā tirgū nebūs negodīgas konkurences. konkurences. Tā tad no šī viedokļa es gribētu zināt. Uh, kas ir noticis, kā ir virzījušies šī pesticīdu pakotne tālāk. Tas ir saistīts arī ar rīču, un, uh, protams, mēs to varam arī salīdzināt ar uh, biocīdiem. Kā es teicu, ir jānosaka ļoti vienlīdzīgas prasības, biocīdu izmantošanas prasības. Es pateicos Sartori un Klāsas kundzēm par uh, viņu izteiktiem vērojumiem, it īpaši par pētniecību kas noteikti varētu dot ietaupījums un iekonomēt līdzekļus. Un attiecībā uz turpmāko darbu, kā jau klāsts kundze norādīja, jūs pati daudz arī runājāt par uh, importētiem produktiem no trešajām valstīm. Ir nepieciešams, lai šie ievestie produkti arī tiktu pakļaut kopienas uh, prasībām. Uh, un vai komisija grasas uh, nākt klajā ar kādām iniciatīvām harmonizēt, uzlabot uh, dažādu nacionālo dienestu izglītošanu, informēšanu, kur ir saistīti ar preču ieplūdi caur ostām, lidostām Eiropas Savienības teritorijā. Tā tad ir nepieciešama informācija par patērētāju aizsardzību, gan arī pārtikas ziņā, un arī citos, un arī attiecībā uz šiem biocīdiem. Gribu zināt, tātad vai komisija gatavojas nākt klajā ar kādām iniciatīvām, lai visas Eiropas Savienības iekšējā tirgus ārējās robežas tiktu stiprināts, lai notiktu labākās prakses apmaiņa, lai tiktu pārbaudīta produktu izsekojamība. Un tas, man liekas, arī turpmākos gados būs ļoti svarīgs jautājums. Tā tad un tieši raudzīties, cik lielā mērā ir izglītot, informot dažādi nacionālie dienesti, kas ir atbildīgi par šiem informā, infor, importētiem produktiem. Paldies! Well, much, uh, Barnier, for... Uh, Paldies Barniekungam par tādiem ļoti būtiskiem un dziļiem vērojumiem un jūs no iepriekšējās pieredzes. Tagad Šaldamos kundze un Gebhards kundze. Pavisam īsts komentārs no jūsu puses, jo es gribu dot vārdu vēl komisijai un Sartoriem klāsts kundzei vēl noslēgumam. Tātad Šaldamos ar kundze. Paldies, priekšsēžkungs! Es eh, izvairīšos eh, no garas polēmikas par šiem jautājumiem, jo mēs, protams, kā sociāldemokrāti par to iestājāmies, bet galvenokārt mēs iestājāmies par patērētāju drošību. Nevienmēr mēs varam iekonomēt naudu. Ja mēs ekonomējam, tad parasti tas noved pie sliktāka rezultāta nekā labāka, bet ne par to. Man ir konkrēts jautājums komisijai. Izskatās, ka komisijas pārstāv neklausās. Nu, vienalga, Es uzdošu jautājumu. Tātad man ir konkrēts jautājums komisijas pārstāvēji. Jūs minējāt savā ievadrunā, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu labāka tirgus uzraudzība tiem produktiem, kuri nāk no trešajām valstīm, tātad no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Uh, bet eh, man ir zināms bažas par to, kas notiek šajā tirgus uzraudzības jomā. Mēs izveidojām zināmu eh, tiesību sargājošo dokumentu pakotni, un tad komisija pirms pāris nedēļām nāca klajā ar ziņojumu, kurā pilnīgi skaidri pateica, ka ir tikai divas dalību valsts, kuras bija nolēmušas piešķirt papildus resursus tirgus uzraudzības eh, pasākumiem. Tātad tikai divas dalībvalsts no 27. Es uzskatu, ka vajadzētu stiprināt tirgus uzraudzību. Un ja mēs vienkāršojam noteikumus, tas nozīmē, ka būs nepieciešami vēl papildus tirgus uzraudzības pasākumi, lai šie biocīdie produkti tiešām būtu droši. Mans jautājums komisijai, vai jums liekas, ka tas vispār ir reāli? Vai nav kāda cita instrumenta, kur piespiestu dalību valstis labāk veikt tirgus uzraudzības pasākumus? Tātad, ja mēs runājam par regulu, tad nav jau teicis, ka eh, visi dalību valstu īstenos. Paldies! Un, uh, because you were. Un, protams, jūsu darbs pie šī ziņojuma ir ārkārtīgi būtisks. Gebhards kundze, vai jūs pavisam īsi gribētu izteikties? Paldies! Gribēju teikt. Nolasīts prediķi Kreutzmana kungam un, un Foks kungam lūdzu uzmanīgi klausieties tad, kad es runāju. It īpaši uz Foks kungu tas attiecās. Es taču neteicu, ka es gribu vairāk birokrātijas. Es vienkārši teicu, ka ir svarīgi pārbaudīt, lai samazinot birokrātiju, mēs nepasliktinātu aizsardzību. Un tā ir liela atšķirība starp to, ko jūs teicāt, un to, ko, jū, ko es teicu. Kraucmana kungam es tagad teikšu, mēs šeit, un Rulī kundze to ļoti labi teica, ka mēs šeit neesam rūpniecības komiteja, bet patērētāju tiesībā aizsardzības komiteja. Uh, Tas ir jāatcerās kā pamats, kā fons, un tāpēc arī paldies arī kundzei par to, ko viņa teica. Viņa runāja par tik daudzām lietām, kas ir jāpārbauda. Un šajā preses paziņojumā, ko jūs pieminējat, es arī to pati saņēmu. E, noteikti visi vācu deputāti to ir saņēmuši, jo to, to ar šo paziņojumu nāca klājā Vācijas patērēta aizsardzības iestāde. Tāpēc es domāju, ka tagad ir īstais brīdis konkretizēt, kur ir mūsu problēmas, pateikt Eiropas komisija, lūdzu, skatieties, šeit ir mūsu problēmas un lūdzu, kliedējiet mūsu šaubas un bāžas, ja jūs varat. Nevar tā vienkārši izmest un pateikt, ka ir kaut kāda vīdas organizācija, kas kaut ko tur ir teikusi. Nē, es pārbaudīšu, es gribu vairāk informācijas, un tad mēs runāsim precīzi un konkrēti. Paldies! That... Jā, es domāju, ka šīs debats noteikti turpināsies, bet tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi un mūsu referentus, jo mums ir atlikuši tikai desmit minūtes laika. Un tagad es atkal centīšos izrunāt pareizi. Brečī kundze no komisijas. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdātāji. Es domāju, ka nākošā komitejas sanāksmē jūs pateiksiet to pilnīgi pareizi. Paldies. Uh, Tagad uz nopietnākas nots gribētu pateikties ar Torī kundzei un visiem pārējiem šīs uh, komitejas locekļiem par ļoti skaidro un uh, atbalstošo nostāju. Es gribētu atvainoties par to, ka varbūt uh, neiesniedzām šo ietekmes izvērtējumu uh, tā, kā jūs vēlējāties. Dažkārt, kad jūs veicat darbu, kad jūs strādājat, jūs varbūt neiedomājaties, uh, kā to uztver uh, lasītājs no ārpuses, bet katrā ziņā mēs darījām uh, to labāko, kas bija mūsu spēkos, un es ceru, ka tas rezultāts, ko mēs ieguvām no ietekmes izvērtējuma, ir uh, stratēģisks, un es pie tā vēl atgriezīšos. Es gribēju norādīt ļoti skaidri, ka šī priekšlikuma mērķis jebkurā gadījumā nav samazināt vīdas un uh, veselības aizsardzības līmeni. To mēs nevaram atļauties. Un uh, iemesls, kāpēc mums ir šis priekšlikums, ir tāds - vīdas un veselības aizsardzība, kas šobrīd ir iestrādāta direktīvā, izņemot uh, apstrādātus izstrādājumus, tas jau tur pastāv. Bet uh, nosacījumi nav efektīvi. Tā tad Mēs paredzēsim vēl papildus nosacījumus, kas uzlabos šo vidus un veselības aizsardzību. Būs ļoti skaidri izslēgšanas kritērija, kas neļaus uh, uh, tirgu laist uh, visbīstamākās, kaitīgākās vielas, uh, bet katrā ziņā ir skaidrs, uh, ka mērķis nav samazināt vidus un veselības aizsardzību, bet tāpat laikā mums ir cits uzdevums. Mums ir jāizvērtē šis uh, līdzsvars starp riskiem un ieguvumu. Tāpat laikā Tātad pastā, aizsargājot vidu un veselību, mums ir jānodrošina efektīva sistēma, kas tāpat laikā ļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem, un, protams, arī citiem uzņēmumiem, lai tie varētu strādāt un nākotnē varētu mazāk kaitīgu vielu laist tirgu. Šobrīd ir tūkstošiem dažādu biocīdo produktu Eiropas Savienībā, ir tūkstošiem vielu un dažas no tām noteikti nepieciešams aizstāt, un mums ir jāpalīdz uzņēmumiem un ir jāveicina uh, lai tie nāktu klajā ar mazāk kaitīgām vielām. Tieši tāpēc mums arī ir šis nosacījums par salīdzinošo izvērtējumu. Tātad, ja ir biocīdais produkts, kurš satura vielu, kas ir kandidāta vielu uz aizstāšanu, tad ir nepieciešams veikt salīdzinošo izvērtējumu ar citiem produktiem, kas ir mazāk kaitīgi. Tātad tas ir vēl viens piemērs. Tālāk par izmaksām. Protams, mērķis uh, visai šai aizsardzībai ir arī samaksāt izmaksas. Es te sadzirdēju dažus komentārus par to, ka e, centralizēta procedūra varbūt būtu jāpaplašina, jāizvērš. Bet tad atkal mums ļoti uzmanīgi ir jāprēķina atkal šis risks un ieguvums. Jā, protams, būs viens centrāls apstiprināts 27 vai 29 dalībvalstīm, tuvā nākotnē, tad, protams, tas būtu daudz efektīvāk, jo tādā gadījumā griežas vienā vietā un ir apstiprinājums visam tirgum. Tāpat laikā EK tika izveidot tikai pirms dažiem gadiem un mm, vēl nav bijis laika ieviest rīču. Jānodrošina, lai aģentūrai būtu visas iespējas un arī budžets, lai varētu strādāt un jāpanāk reāla praktiska darbība. Tāpēc mēs domājām, ka uh, būtu labi ieviest šo pakāpenisko pieeju, un arī pāris no jums uh, bilda, ka šī pakāpeniskā pieeja ir uh, laba. Jā, te varētu uzdot uh, jautājumus par laika grafiku, par to mēs varam runāt vēlāk, bet šī pakāpeniskā pieeja, manuprāt, ir izšķiroši svarīga, lai palīdzētu panākt darbību. Un jāraugās arī, vai centralizēta procedūra būtu efektīva. Tas ir arī strateģisks dabas jautājums. Mums ir jāpanāk, lai sistēma labi darbotos, pirms mēs uh, izvēršam pilnībā centralizētu sistēmu, jo šobrīd viss tiek darīts nacionālā līmenī. Uh, savstarpējā atzīšana, jāsaka, nedarbojas šobrīd, tāpat kā ar pesticīdiem tā nedarbojas. Šobrīd mēs domājam, ka šī savstarpējā atzīšana ir ļoti svarīga. Uh, nodrošinot augstu līmeņa aizsardzību, jānodrošina, lai tas būtu vienādi visā Eiropas Savienībā un nevis tāpēc, uh, lai pieņemtu zemāku aizsardzību, tāpēc, ka pastāv šī savstarpēja atzīšana. Bet šeit mēs, piemēram, redzam šo roku dezinfekcijas produktu uz galdiem un tad varētu uzdot jautājumu, kāpēc dezinfekcija vienā valstī jāatšķirās no citas uh, valsts pasākumiem. Jā, varbūt vienā reģionā ir kādas konkrētas slimības vai baktērijas eh, izplatīšanās, bet ja tas ir dezinfekcijas līdzeklis vienkārši vispārējai lietošanai, tad es nevaru saprast, kāpēc nevarētu nodrošināt šo savstarpējo atzīšanu efektīvā līmenī un kāpēc vienai dalību valstī vajadzētu kaut ko bloķēt ja ir iemesls bloķēšanai, tam jābūt pamatotam un labi pamatotam. Domāju, ka veicot šādus pasākumus, nodrošinam aizsardzību, bet, kā jūs teicāt, ir mazāk birokrātijas. Tātad tāds ir šis strateģiskais komisijas mērķis. Tāpat es dzirdēju komit, eh, komentārus par apstrādātiem produktiem un marķēšanu. Marķēšana pirmām kārtām nodrošina izsakojamību. Ja nav marķēšana, tad nevar izsakot. Ja ir, teiksim, dīvāni, citas preces, kas ir uh, ievestas, importētas, tad kā jūs varat pateikt, vai tie ir apstrādāti ar biocīdiem vai nē? Tātad marķējums ir pirmais, kā varētu izsakot uh, preču apstrādē. Uh, tur būtu jānorāda arī šis apstiprinājuma numurs. Tas ir svarīgi vides aizsardzībai un, uh, kā arī kāds deputāts pareizi norādīja, tas ir konkurences jautājums, jo Eiropā patēriņa vai citu preču ražotāji drīkst izmantot tikai apstiprināts un atļautas vielas. Bet, ja tas netiek eh, kontrolēts attiecībā uz importētām lietām, tad varbūt, ka ienāk eh, preces no trešajām valstīm, kur izmantot šie neapstiprinātās vielas, un tas ir lētāk, un eh, šāds imports ienāk Eiropas Savienībā par zemāku cenu, bet tāpat laikā šī prece nav droša. Tātad marķējums šai sakarībā ir izšķiroši svarīgs. Tāpat arī, protams, ir reāla prasību ievērošana un ieviešana. Tā ir kopīga atbildība visām dalību valstīm. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu palīdzēt muitas iestādēm. Tām ir jābūt, protams, informētākām, un mums ir jādod šie brīdinājumi signāli par šādas problēmas pastāvēšanu. Mēs jau esam runājuši par rotaļlietu drošību un daudzām citām lietām, ko nespējams, ne, ko vajag kontrolēt uz kopienas robežām. Šajā konkrētajā gadījumā iespējams būtu ļoti noderīgi visas muitas iestādes uh, informēt, jo varbūt šis uh, informēšanas darbs nav tik efektīvs. Un uh, notiks ekafórums par šo ieviešanu. Tas būs paredzēts dažādām iestādēm. Es uh, eh, saņemu ļoti elegantu zīmi mājienu no priekšsādātāja, kurš saka, man vajadzētu beigt uh, savu uzstāšanos. Es ceru, ka mēs izstrādāsim labi līdzsvarotu regulu, kas nodrošinās no vienas puses labu vidas un veselības aizsardzību un tāpat laikā izmaksu aiz, e, samazināšanu. Un es ceru, ka tas tā arī būs. Paldies! Uh, Paldies, Bričī kundzei, par jūsu ļoti vērtīgu ieguldījumu šajās diskusijās, bet esam pilnīgi pārliecināti, ka mums vēl būs izdevība runāt par šo jautājumu un atbildēt uz jautājumiem. Un tagad dod vārdus ar Torī kundzei noslēguma vārdam. Es domāju, ka mēs tā tad dodam vārdus ar Torī kundzei tagad lūdzu. Grazie, prezidente, jo credo, ka. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es e, domāju, ka šīs debatas mums ir devušas daudz. Mēs varam būt apmierināti ar šodienas debatēm par biocīdo produktu laišanu tirgū. Protams, ka debats parādīja, ko mēs sagaidām no jaunās regulas. Paldies visiem par ieguldījumu. Paldies visiem, kur piedalījās diskusijās, runājot par laika termiņiem. Mums būs otrās diskusijas 25. un 26. janvārī, kā jau tika teikts, otrais diskusija rauns, viedokļa apmaiņa. 2. februārī e, atzinums ir jālaiž, tam ir jābūt gatavam un tam ir jātiek pār tulkotam 23. februārī būs izskatīšana šeit komitejā, 26. februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš un 16. martā izskatam ziņojumu šeit. 17. martā balsojam šeit, 6. 7. aprīlī ir izskatīšana NV komitejā un maija plēnumā ir balsojums plenārsēdē. Tātad, kā jau kolēģi teica, mums ir pietiekam daudz laika, lai atzinumu sagatavotu ļoti pārdomāti, pamatoti un ar argumentiem. Un tad, protams, redzēsim, kādas vienošanās mēs varētu panākt ar NV komiteju. Ar Klāsas kundzi mēs sadarbojamies ļoti labi un esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums izdosies viss veiksmīgi. Well, thank you very much. Paldies, turpina prieksēdes. Pasakos ar Toriju kundzei, ka jūs mums, mūs iepazīstinājāt ar laika grafiku, un man arī liekas, ka mums ir bijis ļoti uh, laba viedokļa apmaiņa. Sekretariātā jūs varat iepazīties ar ietekmes novērtējumu un tad izstrādāt savu stratēģiju. Ja mēs eh, atbalstam komisijas izstrādāto stratēģiju, proti labāk aizsargāt patērētāju un labāk aizsargāt mūsu tirgu no importētajiem biocīdajiem produktiem un labāk aizsargāt SMS, MU, tad es domāju, ka visi būs apmierināti, gan mūsu komiteja, gan patērētājs, gan ražotāji. Un redzēsim, vai mums izdosies salīdzvarot visus šos svaru kausus. Es zinu, ka Klēs skundze arī dala šos uzskatus, jo Klēs skundze ir atbildīgā no NV komitejas. Paldies visiem, kur piedalījās šā rīta sēdē. Nākamā sanāksme būs 16. novembrī.